Kolēģis, can I bring the meet? Kolēģis vēlētos sākt šo sēdi. Darbi mums pilnas rokas, balsojam, daži no tiem sarežģīti, un citi varbūt mazāk, lai nu kā būtu laiks sākt. Bet pirms sākam. Pirms sākam balsojumu vēlos īsti jūs iepazīstināt ar priekšsētāju paziņojumiem. Un to es šo darbu kārtības punktu skatīšu kopā ar referentu iecelšanu lēmumu par procedūru. Tāpat vēlos darīt jums zinām, lūko, Rāns kundze ziņoja, mēs skatīsim šo rīt, šī rīta cēlienā, nevis pēcpusdienā, kā bija plānots. Tātad Helas Rānērs kungas ziņojums tiks skatīts eh, šorīt. Līdz ar to tie no jums, kuriem interesē Rānērs kundzes ziņojums, palieciet mūsu vidu no rīta. Un paldies Rānēs kundzei par eh, tādu izvēlīto elastību un, un pretimnākšanu, eh, ka varējāt eh, tā to visu norganizēt. Nu, tātad priekšsētāji paziņojumi. Vakar vakarā tikās koordinatori. Un pirmkārt mēs saņemam aktuālo informāciju no komisijas par avio pārvadātāju melno sarakstu. Kā dzirdējām, ko 19. mārtā lēmusi gaisa drošības komiteja. Nu, bija parastā procedūra attiecībā uz konfidenciālo dokumentāciju, tā stājas spēkā, ja kādam interesē šis dokuments. Otkārt, tik runāts par mūsu misiju Vašingtonā. Es sniedzu detalizētu mutisku ziņojumu, pārskatu par mūsu delegācijas vizīti Vašingtonā un par tematiem, kurus apspriedām vairākās sanāksmēs ar transporta un tieslietu ministrijas pārstāvjiem, kā arī citu oficiālo iestāžu pārstāvjiem no ASV. un koordinatori ieteica izstrādāt uh, procedūru attiecībā uz to, kā sekot līdzi tam, kā iet priekš sarunas par gaisa nolīgumiem, gaisa pārdēļu nolīgumiem, lai mums būtu arī skaidrs, kāda ir mūsu loma šajā, šajos procesos. Bet vēl kas attiecas uz uh, delegāciju vizīti Vašingtonā. Mēs saņemsim arī rakstisku pārskatu par šo vizīti, un šo pārskatu izsūtīs visiem locekļiem. Tālāk referenta iecelšana. Tik runāts tikai par vienu referentu iecelšanu attiecībā uz regulu, kas maina direktīvu 2009-42-EC e par statistiskajiem ziņojumiem attiecībā uz preču un pasažieru pārvadāšanu pa jūru. Tik uzskatīts, ka ziņojums ir nepieciešams, un grupa vēlējās arī iecelt attiecīgi referentu. Nu, līdz ar to šis ziņojums pagaidām nonāks priekšsētāja vai priekšsētāja vietnieku pārziņā. Nu, redzēs, kas to skatīs visdrīzāk priekšsētājs, bet tas, kas atbildīgs par šo ziņojumu. Tālāk dokumenti, kas tiks saņemti informatīviem nolūkiem. Ziņojums no komisijas par pieredzi, kas gūta piemērojot eh, vēl kādu regulu par statistikas uh, datiem attiecībā uz preču pārvietošanu pa jūras ceļiem. Uh, pieņemam lēmumu neveikt nekādus pasākumus, tas ir neleģislatīvs pasākums. Tālāk komisijas pārskats par ilgspējīgu attīstību izmantojot biomasu eh, elektrības ražošanā, kā arī eh, eh, dzēsēšanā un, un sildīšanā inī komiteja neleģislatīvā darbība. Tāpat arī tā, tas pats attiecas uz padomus priekšlikumu, lai ar savas vārdā noslēgtu protokolu par integrētajām pie krasta zonu pārvaldības sistēmām. Un arī šeit mūsu rekomendācija bija nespērt nekādus soļus, neveikt nekādus uh, pasākums. Tālāk, tālāk mēs uzklausījām attiecībā uz storu uh, ziņojumiem. Te ir divi ziņotāji, uh, Kolku un Tikau kundze. Un bija tātad četri konsolidēto priešlikumu saraksts, horizontāls dabas, jo tā ir tieši tāda ir šo pasākumu iedama, koordinātāri tos pieņēma un tie tiks iesniegti to um, padomēji galējiem apsvērumiem un uh, rekomendācijām. Tas pats attiecas uz priekšlikumu attiecībā uz ieguldījumu inteliģentu uh, transporta sistēmu izveidošanā un to, ko tie dod uh, vidas aizsardzībai, tehnoloģiskās opcijas, lai samazinātu degvielas patēriņu jūras transportā. Uh, tāpat arī lidostas pasākumu drošības eh, pasākumu efektivitāte, kā arī izaicinājumi un problēmas eh, attiecībos to izstrādāt urbānās elektriskās mulās sistēmas, um, piemēram, elektriskie vilcieni, e, um, tad elektroniskie um, velospēļi un tā tālāk. Tā kā visi šie eh, dokumenti ies attiecīgi uz to. Tāpat arī attiecībā uz pirmo dzelzceļa paketi mēs, eh, tad mēs spriedām attiecībā uz to, kas tika izņemts 9. mārtā plenārsēdē. Koordinatori vienojās transporta komitejas vārdā iesniegt rezolūciju, kur tiks apspriest un par kur tiks balsots strānu komitejā, mēģinot meklēt arī vienošanos plenārsēdē, tad, tad jūnijā. Tālāk kopējā nostā attiecībā uz pasažieru tiesībām jūras transportā, kā arī eh, autobusu transportā. Uh, Šai sakrā informēja koordinators par divu pasažieru tiesību dosjē um, nodošanu mini, mini plenāru sēdes rīcībā. Un atgādināja, kāds bija mandāts Sandro un Kančānu tātad kungam ziņotājiem uh, rekomendāciju uzsākt sarunas ar padomu, balstoties uz parlamentu pirmo lasījumu. Un skatīt abus šos priekšlikumus kā vienotu paketi. Tālāk mums bija viedokļa apmaiņa ar uh, ģenerāla direktorāta MUV vadītāja Roitera kunga, kunga viedokļa apmaiņa par TNT tīklu. Tiek pārskatīta TNT politika un transporta politika, un tas tiek darīts vienlaicīgi, tāda kompleksi, lai sagatavotos TNT vadlīniju pārskatam. Un pēc konsultācijām ar interesētajām pusēm komisija izveidojas sešas ekspertu grupas par dažādiem TNT un transporta politikas aspektiem. Strateģiskais TNT plānošanas metodoloģija, transporta integrācija, tātad politikas integrācija un eh, inteliģents transporta sistēmas jaunās tehnoloģijas, TNT saistība ar trešajām pusēm, TNT finansēšana un TNT juridiskie aspekti. Lūk, šādas sešas komitejas. Un um, šo ekspertu grupu darba rezultāti, kā arī saļās grāmatas darba rezultāti, tiks izmantoti, domāju, ka eh, komisija strādājot pie darba dokumentu par uh, metodoloģiju. Un šīs te metodoloģijas darba dokuments tiks laist klājā māja sākumā un šo metoloģiju apspriedīs Sāragosas konferencē 8. un 9. jūnijā. Roder kungs eh, apliecināja komisijas vārdā, ka komisija vēlas informēt Rāna komitētājus par darbu progresu gan pirms, gan arī pēc Saragosas konferences. Nu, lūk, tik tālu par koordinatoru sanāksmi vakar vakarā. Tā skaitā, kā sacīja, mēs iecēlām vairākus referentus un, un eh, ziņojam autors. Nu, lūk, vai ir jautājumi vai komentāri? Ja nē, tad eh, tik tā viss no manas puses par šo koordinatoru sanāksmi vakar vakaram. Nu, labi, tad ejam tālāk. Balsošana. Pirmkārt, aicinu jūs pārbaudīt balsošanas eh, kartiņas, vai jums visiem, jūs visu rīcībā ir balsošanas kartiņas. jums ir uz balsošanas kartiņas, tad lūdzu ievietojiet tās uh, balsošanas mašīnās un sākumā veiksim uh, pārbaudu, lai pārcams, vai Sterkas kungs joprojām ir Smita kungs. Tā tad uh, testa balsojums, lūdzu, aicinu jūs balsot testa režīmā. kādam šeit, kas tur nestrādā, un kāds aizmirst kartiņu mājās, nu varbūt var aizsūtīt, kā, deleģēt kādu, kuram raitāks kājas pakaļ. Testa balsojums ir slēgts. Tas Starks kungs joprojām ir Starks kungs, kā mēs redzam to pēc testa rezultātiem, nu lieliski. Divi locekļi nav paņēmuši līdz savas balsošanas kartiņas, vai vēl kāds varbūt ir aizmirst to mājās, ne? Alvarez kungs no SND un Grāma kungs no zaļiem ir aizmirsuši savas balsošanas kartiņas, ja? Nu labi. Tad laižam tālāk. Mācām vaļā. Tad pirmais ir ziņojuma projekts attiecībā uz uh, formatātē, format, ziņošanas formatātiem kuģiem, kas ierodas vai izbrauc no Eiropas kopienas dalībvalstu ostām. Starks kungs ziņojums. Pirmais pants. 44. grozījums iesniegusi, iesniedzis Marinesko kungs. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Līdz ar to noraidīts. Nedomāju, ka mums nepieciešams vēl pārbaudīt. 14. grozījums. Ziņotājs ir autors, referents ir autors, kas par, kas pret, kas atturās. Līdz ar to šis grozījums ir pieņemts. 45. grozījums par otro pantu. Autors ir Marinesko. Es atvainojos, vienkārši teikšu, ka uzvārds un mēs, ja? jo vēlāk tas kļūs eh, nedaudz sarešķījā, tā kā es palikšu pie sava darba stila. 45. grosījums Marinesko autors, kas par, kas pret, kas atturās, norēdīts. 46. Marinesko, kas par, kas pret, atturās, norēdīts. 47. Marinesku. Kas par? Kas pret? kas atturās noraidīts. 15. referents ir autors, tāpat arī mutisks eh, papildinājums no referente. Tas ir jūs priekšā, cerams. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņems. 48. Tas ir atsaukts. 16. autors referents, kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 17. grozījums. Autors referents. Kas par? Kas pret? Atturās. Nu, šo droši vien vajadzētu pārbaudīt. Pārbaudām 17. grozījumu. Autors referents. Balsojam elektroniski. Alvaresa kundze un, un uh, Jūs kolēģis, jūs varat balsot ar roku. Paldies, balsojums pieņemts. 20 pār, 16 pret, pieņemts. Ā, jūs arī pret. Labi, tātad 17 un 21 pār, 17 pret līdz ar to. Četrdesmit deviņi par pēdējo teikumu jo 17. grozījums ir pieņemts. Kas par 49? Kas pret? Kas atturās? Līdz ar to noraidīts. 50. grozījums. Tas ir atsaukts. 18. autors referents. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 19. un 53. ir atsaukti. 51. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. 52. Starks kungs ir autors. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 20. ir atsaukts. 54. starks. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 21. autors referents. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Tālāk kompromisa priekšlikums, kompromisa grozījums numur 1 attiecībā uz 7. jau no pantu. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. Nu, līdz ar to esam nonākuši līdz uh, 56. 57. sāka priekšsētājs. Labi, 57. Degrandes Paskvāla autors, kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. 23. grozījums, autors referents, kas pēr? Kas pret? Atturās, pieņems. 24. autors referents, kas pēr? Kas pret? Atturās. Man šķiet, ka ir pieņems, bet tomēr pārbaudīsim. 24. grozījums. Balsam elektroniski. Vai visi ir beiguši balsot? Paldies, balsojums pieņemts. 22 pār 14 pret. Līdz ar to pieņems. 25. Eh, grozījums ir atsaukts. Piesdesmit astotais grozījums, Ferks kungs autors, tāpat arī mūzikas papildinājums no referenta attiecībā uz zaudētiem aktiem. Un tāpat arī eh, Ja neiebilstiet, es arī vēlētos 59, 62, 63, 11 un 41 kompleksu ņemt eh, šajā pašā blokā. Tur visur runa par deleģētiem aktiem. Tā kā, ja neiebilstiet, tad visus šos balsosim blokā par visiem šiem. Kas par? Kas pret? Atturās. Līdz ar to pieņemt visu šie grozījumi. 27. Autors referents. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 60. 60. grozījums bezsēkums e, autors, kas par? Kas pret? Atturās. Šis arī būs jāpārbauda. Tātad balsojamies elektroniski par 60. grozījumu. Balsojums pieņemts. Alvarez kundze arī par Maiklu kārtēm, arī par viņiem. Ja? Līdz ar to 19 pār 3, 18 pret pieņems. Divdesmit astotais ir atsaukt, līdz ar to pirmais grozījums, pirmais grozījums autors referents. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņems. Otrais grozījums autors referents. Kas par? Kas pret? atturās, pieņemts. 29. ir atsaukts. Kompromiss priekšlikums numur 2. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Līdz ar to esam nonākuši līdz um, pat trešajam grozījumam. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 31. grozījums. Šķiet, ka arī tas tiek atsaukts, izņemot vārdus Border Police un Europol, tātad vienīgi šie vārdi paliek. Tātad Border Police un Europol. Nu jā, gadījās pārteikties Border Police, priekšstājs teica Battery Police vai tā. Uh, Balsojam par, pret, atturās, pieņems. Ceturtais autors referents par, pret, atturās, pieņemts. Piektais grozījums autors referents, kas par, pret, atturās, pieņemts. 32. grozījums pirmā tā daļa ir atsaukta, sakarā 51. grozījuma pieņemšana, kas izslēdz līdz ar to 32. līdz ar to paliek tikai otrais teikums, kas par pret, atturās. Šis šķiet būs jāpārbauda. Tātad 32. grozījuma otrā daļa balsām elektroniski. Vai visi beiguši balsot? Beidzam balsot līdz ar to. 22 pār 14 pret pieņemts. 33. grozījums Nē, šie kompromisi divi līdz ar to, to noklājas, tad bijis atsaucis 34. autors starks, kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 35. grozījums un 8. grozījums. Tie ir iekļauti kompromisā, otrajā kompromisā, līdz ar to pat, ja nebalsojam. 9 pieņems automātiski, un mēs pieņemām ar 17. grozījumu. Līdz ar to balsojam par 36 grozījumu. Nē, 36. arī ir atsaugs, un 38. arī, dzen. Jā, es jau teicu, ka paliks nedaudz sarežģīti, tā kā sekojam līdzi. 39. grozījums, Degrānis Paskvāl un, un citi ierosinājuši, kas par, kas pret, atturās, norēdīts. 37. grozījums, Vandālina kungs autors, kas par, kas pret, atturās, norēdīts Noraidīts. Desmitais autors referents, kas par? Kas pret? Atturās. Šis būs jāpārbauda. Desmitais eh, grozījums autors referents. Sākam balsot elektroniski. Albaris kundze, jā, jūs laikam pamanījāties par tam lāgumu dabūt savu kartiņu. Ļoti labi. Beidzam balsot. 19 pār 17 pret. Līdz ar to šis grozījums ir pieņemts. 40. 40. grozījums ir atsaukts. 12. arī. Trīspadsmitais grozījums. Jaunais apsvērums 9. A punkts. Autors referents, kas par? Kas pret? Kas atturās? Līdz ar to pieņems. 42. grozījums un Dāna kungs ir autors. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Nu ko, galējais balsojums. Leģislatīvais priekšlikums ar grozījumiem. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 40, 35 pār, 1 pret, 1 atturējusies balsts, tātad līdz ar to Priekšlikums ir pieņemts un leģislatīvā rezolūcija. Balsam tev par to. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pār 1 pret 1 atturās. Līdz ar to pieņemts un uh, apsveicam jūs, Tērks kungs. And Mr. Kramer in favor. Thank you, Mike. Tā un Kramer kungs balso par. Paldies, Michael. Next is the voting on the. Tagad mums jābalso par spiediena iekārtu pārvietošanu. Ierosinājums ir tāds ka mēs tādu balsosim par visiem uh, eh, referentu ziņojumiem kopā, vai kāds iebilst? Ne? Labi, tātad visi referenta grozījumi, par tiem balsosim kopā, ieskaitot mutisko grozījumu 43. Tātad par, pret, atturas Labi, pieņemts, visi grozījumi pieņemti. Normatīvais priekšlikums, es atvainojos, saku, priekšsādātājs, mums ir mutiskais sastais grozījums, tas ir jauns, lūdzu par, pret, atturas, grozījums pieņemts. Un galīgais balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Balsojums. Beidzam balsot. 35 par, neviens pret un divi atturējušies. Tā tad normatīvā rezolūcija. Balsojam. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 34. 34 pār, 2 atturējušies, līdz ar to ir pieņemts. And one more for Michael, yeah. Jā, un vēl arī Maikls, jā. Tas ir piefiksēts ar priekšsēdētāju. Tagad pašinstīvs ziņojums par strateģiskajiem mērķiem un rekomendācijām ES jūras transporta politikai 2018. gada perspektīvai. Referents ir Vandalēna kungs. Pirmais paragrāfs 11. grozījums Tusas eh, kungs ir eh, autors par pret, atturas, noraidīts. 12. grozījums Ajāla Sendera ir eh, autora par pret, atturas, pieņemts. 13. grozījums Tusas kungs par pret pret atturas noraidīts. 14. grozījums tikau kundze ir autora par pret atturas. Pārbaudīsim. 14. grozījums tikau kundze ir autora. Lūdzu, balsojam elektroniski. Maikl, vai varētu norādīt, kā jūs balsot? Jā, skaidrs. Beidzam balsot. 19, 18, 19 par, 18 pret pieņemts. 15. grozījums, autors ir besēji par, pret, atturas pieņemts. 16. grozījums, dalītais balsojums divās daļās. Vispirms, pirmā daļa, urges the commission flags of convenience, tad kas ir par? Pret? Atturas. Es domāju, tas ir jāpārbauda pirmā, balsojums par pirmo daļu. S elektroniski sākam balsot. Tātad plus no Krāmera kunga puses. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 20 pār, 19 pret, tas ir pieņemts. Un tagad otrā daļa, kas sāks angliski ar and to look register par, pret, atturas. Labi, vēlreiz pārbaudīsim elektroniski. Balsojums par otro daļu elektroniski. Tātad plus no Kramerkunga puses. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 13 pār 26 pret. Tas ir noraidīts. 17. grozījums. Autors ir Tusas kungs. Par, pret, atturas noraidīts. Kompromisa grozījums A par pret atturas pieņemts. 20. grozījums. Pilsas kungs ir autors par pret atturas noraidīts. 21. grozījums Autori ir Vlasta un Riķe, tātad dalītais balsojums. Pirmā daļa ir attiecībā uz tekstu, kas angliski skan considers that applicable legislation par, pret, atturas, noraidīts. Un otrā daļa, vai par to vēl jābalso? Jā, par to ir jābalso, un tā skan notes that too restrictive par, pret, atturas, noraidīts. 22. grozījums Ajāls Endera autoru par pret, atturas, pieņemts. 23. grozījums autors ir Kumuts Sakos. Šis ir dalītais balsojums. Pirmā daļa sāks um, teksts ar and extended. Par, pret, atturs pieņemts. Tālu. Tagad otrā daļa. Tātad tur divi vārdi nāk klāt par, pret, atturas. Labi, es to pārbaudīšu elektroniski. Tātad šie vārdi, these words, vēl nāk klāt. Tātad sākam balsot par otro daļu. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. 25 par, 13 pret, tātad ir pieņemts. 24. grozījums BC, e. kungs autors par, pret, atturas, noraidīts. 25. grozījums. Fleckenstein ir auto orolā, um, mutiskais grozījums no referenta puses. Vandalēna kungs, priekšsēdētāji kungs, uh, tekstā ir uh, min, uh, ir e, tāda, ir minēts mēnesis, bet es domāju, ka mums vienkārši jāmin 2010. gads, nenorādot mēnesi. Paldies! Tātad par mutisko grozījumu par, pret, atturas, pieņemts. 26. grozījums. Fleckensteina kungs ir autors. Mutiskais grozījums, kur pieprasīja sociālisti un demokrāti. Uh, Tātad, Lekarstenkungs, jā, mēs aizstāsim vārdu safeguardim, uzraudzīšanu ar promotion, eh, veicināšanu. Un, um, lai veicinātu tātad Eiropas eh, transporta konkurentspēju. Par, tātad par šo 26. grozīm, pret, atturas, pieņemts. 27. grozījums. Autors Flekinšteins par, pret, atturas, pieņemts. Kolēģi, es redzu, ka jūs rokas ar vien zemāk tiek celtas. 28. grozījums Lekensteins ir autors dalītājs e, balsojums Welcome Short Seeds Shipping, kas ir par pret atturas pieņemts. Otrā daļa calls on community par pret atturas pieņemts. Astotais pāns, 29. grozījums eh, Tūsas kungs autors par pret atturas noraidīts. Kompromiss grozījums B par pret atturas pieņemts. Līdz ar to 34. grozījums, autors ir Kumusakus dalītais balsojums. Pirmā daļa, kas angliski skan šādi, Calls on Member States Maritime Colleges par pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas angliski skan at the same time with fatigue par pret atturas pieņemts Lūdzu, pārbaudīsim balsojumu par otro daļu elektroniski, par trešu, 34. grozījumu otrā daļu. Sākam balsot. Krāmerkungs, jūs balsojat par. Labi. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Tāds 17 par, 21 pret. Tā tad šis grozījums ir noraidīts. 33. līdz ar to atkrīt. Kompromis grozījums C Tātad mums ir kompromiss grozījums ar dalīto balsojumu. Okay, a compromise amendment. Labi, tāda kompromisa grozījums ar dalīto balsojumu. Pirmā daļa, kas angliski kāds ar where necessary assisted by EMSA. Par, pret, atturs, pieņemts. Otrā daļa ar those words, kas ir par, pret, atturas pieņemts. Tātad kompromisa grozījums C ir pieņemts tā pilnībā. 37. Marīnēs Kūkums ir autors par, pret, atturas. Es pārbaudīšu elektronus. Es domāju, tas ir pieņems. Tātad balsojam par 36. grozījumu. Sākam balsot, Maikls ir pret. Balso, beidzam balsot. 22 par, 17 pret, tātad pieņemts. 37. grozījums, autors ir Marinesku par, pret, atturas, pieņemts. 38. grozījums līdz ar to atkrīt. 41. grozījums. Autors ir Fleckenstein kungs. Sociāldemokrātu kārtais pieprasītais gro, mutiskais grozījums. Jā, mēs aizstējam vārdu review, pārskatīt ar ekstēnu, paplašināt. Vai kāds iebilst? Jautā Simpson kungs. Tā tad mutiskais grozījums par, pret, atturas Lūdzu, pārbaudīsim to elektroniski. Es domāju, tas ir norādīts, bet pārbaudīsim tātad. 41. grozījums ar mutisko grozījumu. Lūdzu, kas bal balsojam? Balsojums slēgts. Mēs eh, beidzam balsot. Jā, tiešām 15 pār 24 pret noraidīts. Tagad otrā daļa 43 grozījumi. Pirmo daļu, par pirmo mēs jau balsojam, kompromiss C grozījumā. Tātad, kas ir par? Pret, atturas, noraidīts. 44. grozījums, autori Vlastori uh, un Rikei, par, pret, atturas, pieņemts. 45. grozījums tagad atkrīt, 46. grozījums tūsas rautors par, pret, atturas, noraidīts. 48. grozījums Vlasta un Rikei rautoru par, pret, atturas, tas ir pieņemts. 49. grozījums, autors ir Tusas kungs par, pret, atturas noraidīts. 51. grozījums, Marinesku ir autors, lūdzu par, pret, atturas pieņemts. 52. grozījums, autora ir, eh, tas ir mutiskais grozījums no Eiropas tautas partijas puses. Lūdzu, kas par to grib izteikties, Metju? Jā, priekšstādātāja kungs. Motiskajā grozījumā mēs gribētu, lai tur būtu saistošātā veidā izpausta tā doma, kas jau sākotnēji arī tika norādīta. Mēs gribētu, lai šai, tur būtu norādīts, šai ziņā būtu ļoti svarīgi, jo man liekas, tādā veidā tad tiek skaidri norādīts, kurā virzā mēs gribam iet. Labi, saka priekšsēdētājs, vai kāds iebilst pret šo mutisko grozījumu? Ja ne, tad mēs balsojam par 52. par, pret, atturs, pieņemts. Fleckenstein kungs, vai tas ir tās pats grozījums? Ā, viņš saskana ar 52. Nu labi, tad balsojam par to par, pret, atturas pieņemts. 54. grozījums dalītais balsojums. Pirmā daļa, kas angliski skan, uh, kur būtu teksts bez before the end of 2010. Tātad otrajā daļā būtu ar šiem vārdiem. Tātad pirmā daļa, kas balso par, pret, atturas, noraidīts. Otrā daļa ar šiem vārdiem tad būtu par, Tātad eh, šis grozījums atkrīt, par to mēs visi vienojamies. Jā, tātad tas atkrīt. 55. grozījums. Dalītais balsojums, pirmā daļa, kas angliski skan to follow suit and helping them par, pret, atturas. Mēs mm, pārbaudīsim, vēlētos pārbaudīt šo elektroniskā 55. grozījuma pirmā daļa. Sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. 22 pār, 17 pret. Tātad grozījums pirmajā daļā ir pieņemts. Tātad par otro daļu tagad balsojam par pret. Atturas noraidīts. 56. kūna grozījums par pret atturas pieņemts. 57. grozījums par pret atturas pieņemts. 58. grozījums par pret atturas noraidīts. 59. grozījums Kūna kunga grozījums piez, eh, par pret atturas pieņemts. 60. grozījums par, pret, atturs, pieņemts. 61. Flekinšteina grozījums, lūdzu par, pret, atturs, pieņemts. 62. grozījums - dalītājs. Balsojums pirmā daļa, kas skan considers that all external costs. Lūdzu par. Pret. Atturs pieņemts. Otrā daļa, kas angliski skan believes that innovation, lūdzu, balsojam par, pret, atturas, pieņemts. Groša kungs. Priekšsēdētāji, vai jūs vispirms varētu balsot par kompromisu grozījumu D, un tad mēs varētu atsaukt 63 un 64. Vai viss tam var piekrist, saka priekšsēdētājs? Labi, tā tad vispirms balsojam par kompromisu grozījumu D. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. Was. Would compromise D, this is the Tātad kompromisa grozījums dēļ par pirmo daļu. Es atvainojos, ar priekšē tā bija mana kļūda. Tātad tekst, tekstā nebūtu iekļaut vārdi and analyze harbored use. Tātad bas, sākam elektronisko balsojumu par pirmo daļu. Valcīt, valcīt. Viss nav balsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 14 par 23 pret Tātad otrā daļa ar šiem vārdiem sāk. Labi, tātad tam nav jā, jēgas skaidrs, tātad D grozījums atkrīt. 63. un 64. grozījums par pret. Arī šie ir noraidīti. 65, 65. 65. Tātad tagad 65. grozījums. Kumuts Sakos ir autors, lūdzu, par, pret, atturas, noraidīts. 68. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Čerksekungs Kas īsti notika ar 63. un 64. grozījumu? Ā, skaidrs, jā, saka Sterks kungs. Tātad par 16. pantu ir pieprasīts atsevišķais balsojums no Eiropas Tautas partijas puslūdzu par, pret, atturas, pieņemts. 67. grozījums Kūna kunga iesniegtais grozījums lūdzu par. Pret. Atturas pieņemts. 68. grozījums par. Pret. Atturas noraidīts. 69. grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. 70. grozījums mut, ēn, un mutiskais grozījums no Eiropas Tautas partijas puses. Kumuts Sakus kungs, lūdzu. Jā, priekšsēdētāji kungs, paldies. Arī šeit ir runa par pavisam nelielu uzlabojumu tekstā. Te ir tekstā runa par institucionālu aspektiem. Es domāju, ka mums vajadzētu par to balsot. Labi, saka priekšstādātājs, viss piekrīt. Tā tad 70. grozījums ar mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. 71, kas ir par pret atturas pieņemts. 72. grozījums par pret atturas pieņemts. 73. grozījums par pret atturas pieņemts. 74. grozījums Ajāl Sendera grozījums par pret atturas pieņemts. 75. grozījums par pret atturas pieņemts. Next is 76. Nākamais 76. tikā okurs par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski, manuprāt, norādīts, bet uh, labāk pārbaudīsim. 76. sākam balsot. Visi nobalsojuši. The vote is closed. Beidzam balsot 14 par, 23 pret, noraidīts. 77. Kurš par? Pret. Pieņemts. 78. Kurš par? Pret. Noraidīts. 79. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 80. par pret atturas norādīts. 81. kurš par pret atturas pieņemts. 82. par pret atturas norādīts. E kompromiss Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 83. Balsojums pa daļām. Divās daļās. Pirmā daļa līdz transporta sistēmai. Kurš par? Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa Jā, viss kārtībā. Tad otrā daļa atzīmē, ka globāls otrā daļa, kurš pār otro daļu? Pret. Atturas. Pieņemt otrā daļa. 84. Tas ir papildinājums E kompromisam. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 90. grozījums, Ajāls Senders grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 91. kurš par, pret, atturas, noraidīts. 92. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 93. kurš par, pret, pret, atturas, pieņemts. 94. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 95. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 96. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 97. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 98. kurš par pret atturas pieņemts. 99. kurš par pret atturas pieņemts. Tēt apsvērumi. Pirmais apsvērums. Kurš par pret atturas pieņemts. Otrais. Kurš par pret atturas pieņemts Pieņemts. Trešais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim ceturto lūdzu. Valastona Rikē. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 19 pār, 20 pār un 16 pret, tātad pieņemts. Tas nozīmē, ka piektais atkrīt, sastais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Septītais, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Astotais, kurš par, pret atturas pieņemts. Devītais, kurš par pret atturas pārbaudīsim devīto. Arī Vlasto Rikē sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 pār 19 pret, tātad norēdīts. Desmitais tikā, kurš par? Pret. Atturas. Norēdīts. Nē, tomēr jāpārbauda. Pārbaudīsim desmito tikā apsvērumu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 14 pār 22 pret. Noraidīts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Visi nav balsojuši, paldies jums! Beidzam balsot! Krāmer kungam ir plusiņš 33 pār, 1 pret, 3 atturējušies. Apsveic Vandālini kungu pieņemta šī rezolūcija. Next. Nākamais. Tas ir atzinuma projekts par Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Kūna ziņojums. Werner Kūna ziņojums. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Manuprāt, pēc vakardienas diskusijām no tautas partijas puses eh, esmu saņēmis paziņojumu, ka grozījumi numur 6, 15 un 16 tiks pieņemti. Tātad balsojam ar plusiņu. So that's for the EPP. Tas būtu tātad tautas partijas grupas deputātu zināšanai. Lūdzu, izdariet labojumus savā balsošanas sarakstā. Sāksim ar otrā punktu, pirmo grozījumu balčītis, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Otrais zīles, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais, balsojums pa daļām. Pirmā daļa līdz TNT 21, kurš par? Pret. Atturas. Noraidīta. Otrā daļa. Otrā daļa. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. Pirmais kompromiss. Kurš par? pret atturas pieņemts. Sestais grozījums. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Septītais zīles. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Desmitais. Aukens grozījums, kurš par? Pret. Pārbaudīsim desmito grozījumu. Pārbaudam elektroniski Aukens kundzes grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 pār, 17 pret. Tātad pieņemts. 11. Lekenšteina grozījums, mutisks grozījums, ko iesniedzis referents Kūnkungs. Jā, mēs vēlētos aizstāt kuģniecības uh, saites ir jāveicina, lai nodrošinātu efektīvu jūras izmantošanu. Te mēs tad aizstājam svītroto daļu. Tātad 11. grozījums ar šādu mutis grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 13. kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 14. grozījumu. 7a punkts, jauns punkts. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. 14 pār 23 pret norādīts. 15. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 16. grozījums, kurš par? Jā, lūdzu. Lielas paldies, priekšēdētāji, godāmie kolēģi. Tika iesniegt ļoti daudz labi kompromisi par šo atzinumu, un vakardienas diskusijas komitejā parādīja, ka velosipēdu attīstībā velospēdu kustības veicināšana ir ļoti svarīga, tā ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tieši tāpēc es gribētu iesniegt grozījumu, lai attīstītu šo transporta veidu. Tieši tāpēc es gribētu aicināt visus atbalstīt 16. grozījumu. 16. 16. grozījums, kurš pēr? Pret. Atturas. Pieņemts. 17. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 18. kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 19. kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim 19. zīles grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 20 pār, 9, 18 pret, tātad pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Krāmer kungs saka, ka viņš ir par. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 36 pār, 1 pret, 1 atturējies. Tātad pieņemt šis atzinums. Apsveicam Kūna kungu. Kolēģis, the... Kolēģi, līdz ar to mēs esam beiguši balsošanu. Vēlētos visiem pateikties par sadarbību. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir Eiropas dzelzceļa tīkls konkurētspējīgiem kravu pārvadājumiem. Marinesku kungs. Kolēģis! My usual... Kolēģi, Es atkal aicināšu tos, kas vēlas iziet no zāles, darīt to klusu, un tie, kas vēlas palikt zālē, lūdzu palieciet zālē, bet izturieties klusu, tā lai mēs varētu uzklausīt mūsu referentu. Marinesku kungs, lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētāji. Kā jūs redzējāt, esmu iesniedzis šo ziņojumu ar grozījumiem kas, manuprāt, būtu jāizdara šajā regulā. Esmu jau pirmo reizi ticies ar Spānijas prezidentūras pārstāvjiem. Mums izdevās izskatīt visu ziņojumu. Es gribētu pieminēt tikai tos punktus, kur, manuprāt, mums būs vēl jāapspriežas. Bet eh, man šķiet, ka mēs varēsim vienoties par eh, daudziem no punktiem. Ir eh, trīs tādi neatrisināti punkti, kur noteikti būs vajadzīgs daudz sarunu. Pirmais ir viens pieturas aģentūra. Tā būtu vieta, kur varētu iesniegt pieprasījumus braucieniem pāri eh, robežām, tad, tad eh, iesniegt pieprasījums, lai varētu doties ar dzelzceļu pāri robežām. Priekšādātājs aicina visus izturēties klusu, jo patiešām nav labi, ja val, zālē valda tāds troksnis, tad, kad referents cenšas runāt. Es, protams, saprotu, ka jums ir jārisina dažādi jautājumi, bet šeit eh, ir ļoti lielas durvis, jūs varat pa tām iziet un darīt to ārpusē. Es gribētu jūs aicināt patiešām respektēt referenta darbu. Marinesku kungs, lūdzu, jums atkal vārds. Kā jau es teicu, viens no galvenajiem grūtākajiem punktiem būs šī viens pieturas aģentūra. Mūsu viedoklis atšķiras no komisijas viedokļa, savukārt padomas viedoklis vēl savādāks. Tad, kad es saku mēs, es runāju par sevi un par ēnu referentiem. Mēs uzskatām, ka šī viens pieturas aģentūra būtu tiesīga par eh, šo pieprasījumu saņemšanu un arī lēmumu pieņemšanu. Padomu uzskata, ka šai viens pieturas aģentūrai būtu jābūt tādam punktam, kur eh, šādus pieprasījumus varētu saņemt, un kas būtu tāds informatīvs punkts. Pieprasījumi tālāk tiktu nodoti eh, infrastruktūras iestādēm attiecīgajās valstīs, un tad šīs iestādes savukārt pieņemtu lēmumus. Mēs uzskatām, ka tas ir galvenais punkts šajā ziņojumā tas pievieno šim ziņojumam vērtību, un mēs uzstāsim, lai galīgajā variantā šis punkts tiktu iekļauts. Otrs punkts, par ko tiek diskutēts, attiecas uz uh, pilnvarotajiem pieteikumu iesniedzējiem. Mēs uzskatām, ka jebkurš dzelzceļa uzņēmums īsnībā jebkurš uzņēmums, pat ne dzelzceļa uzņēmums, var pieteikties uz šādu uh, dzelzceļa karti. Padome uzskata, ka uh, šādas tiesības piemīt tikai vēsturiski iedibinātiem dzelzceļa uzņēmumiem. Mēs centīsimies panākt šai kompromisu, bet es uzskatu, ka mums vajadzētu pieturēties pie uh, savas nostājas, jo galu galā mēs iestājāmies par atvērtu tirgu arī dzelzceļa transportam, un mums tas būtu jāņem vērā. Ja mēs šādas tiesības piešķiram tikai iedibinātiem seniem dzelzceļa uzņēmumiem, tad mēs radītu negodīgu konkurenci, mēs radītu izkropļojumus tirgū. Trešais diskusiju punkts attiecas uz prioritātēm gadījumā, ja tiek pārtraukumi satiksmē. Mēs piekrītam šim galvenajam kritērijam, kas būtu jāpiemēro šādu pārtraukumu risināšanā. Tas būtu minimālais laiks, kāds ir vajadzīgs satiksmes atjaunošanai. Taču, sākot no šī punkta, Šajā procedūrā ir jāpiemēro noteikti prioritāri nosacījumi. Tie būtu nosacījumi, piemēram, ja ir runa par pasažieru vilcienu, kas 3 līdz 4 stundas ir bijis nekustīgs, stāvējis kaut kur kaut kādā laukā, tad, protams, ka šim pasažieru vilcienam ir jādod prioritāte. Padome neuzskata, ka šādi prioritātes noteikam būtu vajadzīgi. Tāpat ir vēl kāds cits diskusiju punkts, tas ir ceturtais punkts, un tas ir tāds vispārīgs punkts, tas attiecas uz visu ziņojumu tekstu. Tiek veidotā valde, valdē tiktu pārstāvēti dalībvalstu pārstāvji. valdē darbotos arī infrastruktūras pārstāvji. Es domāju, ja mēs veidojam šādas valdes un padomes, tad tām vajadzētu uzdot arī noteiktus pienākumus, kas tām ir jāpilda. Pretējā gadījumā visi šie lēmumi par konkrētajiem koridoriem e, tiktu pildīti tikai valdes līmenī. Padome piekrīt, ka vajadzētu izveidot šādas iestādes, Taču padome vēlas paturēt uh, šos lēmumus tikai infrastruktūras uzņēmumu direktoru uh, rīcībā. Tomēr es uzskatu, ka mēs šeit varēsim vienoties par kompromisu. Tie bija galvenie punkti manā ziņojumā. Es uzskatu, ka mūsu otrās tikšanās laikā mēs uh, varēsim pavirzīties uz priekšu. Kā jau es teicu, Man jau ir bijusi pirmā tikšanās ar padomjas pārstāvjiem. Esam izskatījuši vismaz pusi ziņojuma, un uh, mums būs uh, plašākas diskusijas par otro ziņojuma daļu. Liels paldies, Marineska kungs! Es sociālistu grupas vārdā Liberatska kungam vārds. Liels paldies, priekšsēdētāji! Priekšēdētāji. Marinesku kungs ir strādājis pie šī jautājuma diezgan ilgu laiku. Viņš izturas ļoti pacietīgi. Viņš ir ļoti devīgs, ja tā varētu teikt, pret visiem iesaistītajiem. Ir jāatcerās, ka Zviedrijas prezidentūra nevēlējās iesaistīties šī jautājuma risināšanā. Spānijas prezidentūra it kā ir izteikusies, ka tā vēlētos šo progresu pātrināt, taču mums ir radies iespējas, ka eh, šo prezidentūru uh, paralizē birokrātija, kas valda padomē. Šis jautājums ir saistīts ar jauno dzelzceļa koridoru kvalitāti, vai tā būs pietiekami laba, varēs nodrošināt uh, efektīvu, efektīvus kravu pārvedājumus. Uh, Mēs vēlamies izveidot kopīgo Eiropas dzelzceļa telpu, taču šķiet, ka padome. Padome vēlas spērt vairākus soļus eh, vai īsnībā it kā tikai izliekas, ka rīkojas nemainot pašreizējo situāciju. Marinesku kungs ir izvirzījis ļoti daudzus problemātiskus jautājumus, par kuriem visi diskutē, taču es vēlētos pieminēt vēl ko. Mēs uzskatām, ka mums vajadzētu nodrošināt pareizās, pareizos variantus kravu pārvadājumiem. Pasažieru vilcieni, protams, vairāk izjūta aizkavējumus nekā kravas vilcieni. Es eh, labprāt atbalstītu šo vienas pieturas aģentūras ideju. Es domāju, ka tā varētu būt pat tāda kā vispārīgāka, plašāka pieeja. Mūsu grupā ar prieku arī atbalsta referentu attiecībā uz uh, infrastruktūras uzņēmumu direktoru. Galu galā tas nav mūsu pienākums pieņemt zināmas lēmumus. Mēs vēlamies uh, izveidot šeit uh, jaunas kvalitātes. Manuprāt, uh, mēs esam vienisprātis, tad es un referents. Mums ir vienādas prioritātes. Mūsu partneri un arī mūsu pretinieki vienlaicīgi ir padome. Es uzskatu, ka mēs eh, varbūt vēl neesam apsprieduši visu šo projektu. Manuprāt, mēs neesam vēl runājuši par visām specializētajām tehniskajām problēmām ar padomi. Es uzskatu, ka kompromiss ir iespējams, taču mums vajadzēs eh, apspriesties ar visām politiskajām grupām. Paldies! Paldies Liberatska kungam! AD grupas vārdā Bilbao kundzei vārds. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlos pateikties referentam, un es domāju, ka Marinesko kungs ir tiešām pareizi identificējis lielākās neatrisinātās problēmas, kas mums ir padomas nostāja viens pieturas aģentūra. Uh, um, tālāk um, autorizācijas, kas notiek ar aizkavētiem reisiem, un vispēcot, kas būs apsaimniekotāju valdē, kā tā tiks, tiks veidot. Tās ir svarīgākās problēmas. Nu, vēl vēlos piebilst, ka vēl viena problēma, kas mums ir ar padomu, ir tāda, tātad vai šī apsaimniekotāja valde būs neatkarīga valde, vai tomēr tā būs subordinēta kādām iestādēm padomu, tā kā noslēdz par labu neatkarīgai valdei. Bet tajā pat laikā es uzskatu, ka šī priekšlikuma galvenais meistaļš būtu izveidot tādu eh, patiesu, visaptverošu dzelzceļa tīklu, dzelzceļa koridoru tīklu Eiropā. Un šai sakarā vēlos norādīt kādu punktu, kas izraisīs īpaši tādas eh, dzīves diskusijas mūsu grupā. Proti definīcija, kā tiek definēts transporta koridors, atbilstoši padoms nostājiem. Nu, jāsaka, ka izsakoties par šo jautājumu līdz šim, eh, es tā es biju diezgan piesardzīgi noskaņota. Un tomēr esmu piedalījusies vietnē, sēžu ar padomus pārstāvjiem, tāpat ir rakstiski, kas saņēmis informāciju. Un man jāsaka, ka, ka padomus definīcija ir pilnīgi necaurskatāma, un padomus darba stils arī ir necaurskatāms. Mēs uh, atkārtot atkal un atkal esam vaicājuši viņiem, kādēļ viņi vēlas uh, uzstāt to, lai šie transporta koridori tiktu iekļaut pirmajā pielikumā. Uh, Mēs vēlamies zināt, kāda ir argumentācija, kā, kāds ir soci, sociālo-ekonomisko seku pētījums un ar ko, ko viņa to mēģina panākt. Proti, kādēļ noteikti transporta koridori ir tur iekļaut un daži varbūt nav neatkarīgi no tā, vai tie ir jautas dabas vai kā citādi. Vēlamies saņemt papildus informāciju no padoms, kādēļ šie deviņi koridori šeit iekļauti, jo galu galā mums eh, tas viss būtu jāizvērtē. Uzskatu, ka mūsu attieksme bijusi konstruktīva. Mēs esam vēlējušies um, aktīvi piedalīties šajā procesā, nu, bet jāpat laikā mums kā parlamentāriešiem ir pilnas tiesības uh, pieprasīt un saņemt uh, informāciju, ko ir sagatavojuši citi šī priekšlikuma autori. Un jāsaka, ka pagaidām šādu informāciju no nu, padomus mēs neesam saņēmuši. Vienīgais arguments, ko esam dzirdējuši no viņiem, ir, ir tāds, ka lūk, dalībvalsts to vēloties. Dalībvalstu eksperti to vēloties, respektīvi. Un pēdējā sanāksmē, kas mums bija ar padomus pārstāvjiem, Komisija arī cen no savas puses izskatīt tad jaunu tekstu piedāvājumu, kurš tu pieļautu jaunu koridoru iekļaušanu šeit, un, un komisija sacīja, ka pēc viņa domām pielikumu, tad koridoru pirmajā pielikumā atbilst šiem te kritērijiem. Tā kā galā mēs kā parlamentāši, mēs esam atbildīgi par šī priekšlikuma pieņemšanu, mēs pat īsti nezinām, kurš tad īsti ir tas kritērijs, ko piesauc komisija atbilstoši kādam kritērijam, tad šis te tīkls tiek definēts. Marinesko kungs piezīmēja deviņus eh, jautājumus, kas izriet no politisko grupu komentāriem, un jāsaka, uz šiem jautājumiem atbildes tā neesam saņēmuši. Arī šajā pēdējā sanāksmēs, ko es atsaucos, sanāksmes laikā mēs uzdevām virkni jautājumu padomē komisijai, un arī tad atbildi tā īsti arī nesaņēmām. Lūk, tā kā Es vēlētos sacīt, ka Alde no savas puses, Alde grupa ir eh, mēģinājusi nu spēc soli pretī un būt noskaņota konstruktīvi un, un eh, atbalstīt eh, priekšlikums tekstam, bet tāpat laikā mēs uzskatām, ka, nu, vismaz padomē būtu mums jādod ziņa, kā tad kritēriji tiek izmantot šo koridoru izvēlē. Šīs informācijas mums nav joprojām. Kādēļ viņi uzskata, ka šo koridoru izvēle palīdzēs patiesi tīkla izveidē? Uh, kādas ir eh, īpašības, kas eh, raksturo šos koridorus, kā tie tiek definēti, un kāda būs eh, šo koridoru saikne ar, ar citiem vai nesošiem vai, vai nākotnē plānotajiem projektiem. Lūk, to es vēlējos uzsvērt manu grupu. Atkal un atkal priekšlikuma sagatavošanas laikā ir piedalījusies konkrētu priekšlikumu izstrādē, esam piedalījušies diskusijās ar padomu, esam bijuši noskaņot, noskaņot konstruktīvi, bet tagad man neatlaid nekas cits kā formāli vēlreiz lūgt padomi, nu, vismaz atsūtīt mums eh, kriterijus, pēc kuriem tiek izstrādāt jaunu kortoru. Paldies! Paldies, Krāmer kungs, zaļo vārdā. Jā, paldies sākumā, paldies Marinesko kungam. Gan pagājušajā, gan šajā gadā bijušas vairākas sanāksmes. Es zinu, ka nedaudz ir bijis arī laika spiediens. Varbūt tāpēc arī nevis līdz galam ir diskutēts, bet nu paldies katrā ziņā daži jautājumi, kas jau tika pieminēti. Tad, ja gadās kāds negadījums vai katrā ziņā satiksmes pārāvums, tad eh, ir nepieciešama augstākā iespējamā elastība. Nevajadzētu nevienam piešķirt prioritāti. Nu, piemēram, tad ir direktīvas eh, par attiecībā uz, uz lokomotīvu vadītājiem. Un, ja sacīsim pēc kādas pusstundas vai, vai stundas ceturkšņa, tad, tad izteikšies laiks, kad, kad lokomotīvas vadītājs nevar vairs vadīt lokomotīvu, tad pilnīgi vienalga, vai viņš uh, vada pasažieru vai, vai, vai krābas vai reģionālo vai, vai tās diksmas vilcienu. Tas nozīmē, ka uh, pie pirmās iespēja šis te vilciens jālēš tālāk, vai nepārkāpt šo, šo te normu. Tā kā nedrīkst būt eh, kāds dogmatisks risinājums, eh, kas darētu visiem gadījumiem, bet, eh, bet jā, jābūt noskatotiem pragmatiski šādos gadījumos. Otrkārt, protams, ir tradicionālie valstu uzņēmumi un privātie uzņēmumi. Nevajadzētu tos atsevišķi izdalīt. Mēs vēlamies stiprināt kopējo tirgu. Mēs vēlamies vienādu attieksmi pret visiem. Mēs esam dzelzceļa draugi, bet mēs neesam kādu konkrētu uzņēmumu veidu draugi. Un eh, valsts uzņēmumi tāpat jau viņiem zināmas priekšrocības. Nu, piemēram, Vācijā vienīgi valsts uzņēmumi uh, eh, paņem, saņem valsts uh, palīdzību, tātad tā, tā, um, nodokļu naudu infrastruktūrai, privātu uzņēmumiem tas viss jāsadz pašiem. Un tad, ja mēs viņiem dodam vēl kādu priekšrocību, nu, tad mēs vispār varam aizmirst par konkurētspēju, jo katrā ziņā negodīga konkurence jau nav tas, ko mēs vēlamies. Tāpat arī qualified tracks formulējums. Nu, ja es domāju, tas ir tiešām, kas tad ir šis te ļoti īpaši svarīgi, svarīgie ceļi, vai tas tie būtu uh, krabas satiksmēs tā prom un Neapoli, piemēram. Jā, bet. Uh, Tie jau tikai tad naktī būtu izmēroti, es, es nezinu, piemēroti un izmantojami. Arī šeit būtu pretā dogmatisku risinājumu, lai noteiktu, kas tad ir šīs te īpašais visticamais uh, ceļš vai kā. Attiecībā uz rezervēšanu, um, te arī vajadzētu izvairīties no ļaunprātīgas izmantošanas. Uh, valsts uzņēmumu jau ir par to kritizēti, ka tas 20-30 pieteikumu un tie nav izmantoti ka tie ir eh, iesniegti vien tikai tādēļ, lai izkropļotu konkurenci. Un risinājums bija eh, tātad eh, patiesībā ļoti izdevīgs no ekonomiskā viedokļa, bet nu, šeit par rezervāciju runājot nepieciešams paredzēt zināmas izmaksas, bet nevajadzētu tam novest pie tā, ka tas izra izraisa negatīvs finansiāls seks, respektīvi, ja rezervācijas sistēma tajā būtu lētāja. Jo mēs vēlamies atkal stiprināt dzelzceļu, nevis uzņēmumus. Kas attiec uz koridoru skaitu? Ja es nesaprotu, no kurien šie skaitļi nāk īsti, jo jums veicam analīzi. Tad attiecībā uz šiem sešiem koridoriem, kāpēc tur nekas nenotiek, un, un mēs tālāk dzirdējām, ka pēdējo 10-15 gadu laikā šie seši koridori tā arī nav sākuši strādāt, un tagad vajadzīgi deviņi koridori būs vienkāršāk, kur tad ir loģika? Jebkurš skolnieks jums pateiks, ka matemātika te īsti nav kārtībā. Tā kā sākumā jāsanalizē būtu, kāpēc šie seši koridori īsti nestrādā. Un vajadzēja koncentrēties uz šiem se sešiem koridoriem. Jo arī šis te A koridors, kurš neapšaubām ir svarīgākais koridors eh, Eiropā, tas arī īsti nestrādā. Un tāpēc, ka vajadzētu aizmirst par jaunām diskusijām par deviņiem koridoriem, vajadzēja koncentrēties uz tiem koridoriem, kas jau ir izveidot un tāpat nestrādā. Tāpat man šķiet nedaudz komiski arī tas, ka te runa par koridoriem. Uh, bet koridors jau tā tāda strikta vienība, tā, tā, tā, nu, piemēram, Stokholma, Ženēva, sacīsim, caur Kopenhāgenu, Hamburgu, Innsbruku, un nu, tad tur, tur tālāk vēl, jā. Nu, ja šeit tiek izveidots eh, šāds te Nu, koridors te nav nekāds brīnums, ka to nevar realizēt, bet tas ir pārāk ļoti dārgs, un mēs nezinām, vai tas būs kāds tunelis vai tilts vai kas. Un mēs mēģinām noteikt tādu tā, imagināru uh, koridoru, kas varbūt būs gatavs pēc 30 gadiem, bet uh, eh, tiešākais ceļš caur Berlīnu, Rostoku uz Kopenhāgenu, tas tiek aiz, aizmirsts. Tas taču nav loģiski, es to nesaprotu. Un visbeidzot, ja neiebilstiet par šo One Stop Shop, viens pieturs aģentūru. Mēs nevēlamies izveidot jaunu Eiropas organizāciju, kas tad visu tagad noteiks un apstiprinās. Ko tad, tad kas tad notiks? Protams, tur piedalīsies ir dalībvalsts, vai šeit ir Slotierbrīva un tā. Un es zinu, ka Vācijā ir septiņas šādas vietas, bet, nu, ka labi, A koridoram ir viena instance, tur četras un tā. Ko mēs nevaram panākt ar šo one-stop shop? Ja es esmu klients, sacīsim, un es vēlos savas uh, preces, sacīsim, Notredamas uz Ženēvu pārvest, nu, tad būtu jābūt vienai vietai, ko es varu pieteikties. Un tad šī te vanslava šāp tālāk uh, uzzina, vai šie slauti ir brīvi, vai, vai nav, un, un, un apstiprina to. Bet, ja tas netiek apstiprināts, nu tad jābūt kādai citai instancei, apelācijas instancei. Un kas pēc tam skatās, kāpēc šis apstiprinājums nav iedots, varbūt nedaļa ātrāk, nedaļa vēlāk vajadzēja, varbūt atkal tur ir dota priekšroka valsts uzņēmumiem un tā tālāk. Ir ja nepieciešama caurskatāmība, transparence. Bet klientiem tam jābūt pavisam vienkārši sistēmai, lai pārliecinātos, ka šī tā Eiropas līmeņa instance. Un mēs, protams, zinām argumentus, ka tās ir visus argumentus un, un trikus, kā tiek manipulētas izmaksas un, un kā tiek šķie, piešķirt šie sloti, iekšapjot konkurenci un tā tālāk. Tad tam visam jābūt, zinām, un tā jābūt, nu, lūk, lūk, šādai te instancē, šādai vietai. Tādu es atbalstītu, bet katrā ziņā es uzskatu, ka šajā punktā mēs varētu atrast kompromisu, jo nu, te nevajadzētu runāt par kādu milzīgu uh, birokrātisku organizāciju. Ir nepieciešama instance, kas ir kā saruna partneris klientiem Eiropas līmenī, kas uh, pazīst Eiropas politiku un kas nav noskaņots nacionālistiski. Paldies! Paldies, uh, Kūna kungs, lūdzu! Paldies, uh, priekšsādātāji. Nu, es vēl nedaudz pakoreģēšu Krāmerkungu. kungu. Vācijā valsts eh, uzņēmumi nesaņem atbalstu no valsts eh, budžeta, bet gan no paša tīkla. Un šo tīklu izmantot arī citi. Jā, sevišķi runa par, par uh, tranzītu. Un, uh, un tas tā, tiek piešķirts ar citiem uzņēmumiem. Bet, nu labi, tas tāds blakus kom komentārs. Bet, uh, ja mēs runājam par to, uh, Kā tad mēs varam sekmēt um, kravu pārvietošanu Eiropā pa dzelzceļu? Mehānismam jābūt praktiskam, praktiskam un, un šis sadalījums pa koridoriem tomēr ir svarīgs. Un, lai šā transporta sistēma realizētu, ir nepieciešams, lai patreizējā infrastruktūra Nu, tik tāds eh, atbilstoši apsaimniekot, lai šī te, te apsaimniekošanas komiteja vai, vai, vai padoma efektīvi darbotos, un Marinesku un Krāmer kungs to ir norādīja. Un nu, ņemsim atkal maršrutu no, no Rotterdamas uz eh, Ženēvu, piemēram, to jau Krāmer kungs pieminēja. Ja būtu šāds one-stop shop, viens pieturas aģentūra, nu, šādiņi to principā nevar īsti izplānot šo maršrutu. Viņai nepieciešams konsultēties kādiem 3, 4, 5 infrastruktūras īpašniekiem. Tad, tad eh, Holandē, Vācijā, Šveicē tāda ir SPB, CFF, FFS, un tad tur visā vesā rinda kompānija, kas apsaimnieko šos, šos tīklus, tāpat arī Itālijā, Grupo Delostado un tā tālāk. Un tad, tad vesā rinda uzņēmumu. Nu, un tad infrastruktūras komitejā ir jāvienojās ar šiem te, šīm firmām par to, kad viņi ļaus izmantot savus tīklus eh, preču pārvietošanai. Tad ir šī te trases izmaksas, un viņi vēlas nopelnīt, un tas ir pilnīgi normāli, protams, ka viņi vēlas nopelnīt. Un es nezinu, vai šādā veidā vajadzētu ierobežot konkurenci, ka tad, tad šis te viens pieturas eh, aģentūra, kas, kas tad, tad tur viss noteiks, laiku, kapacitāti un tā tālāk, ko tad viņi panāks, es nezinu. No, šāda aģentūra varētu funkcionēt katrā dalībvalstī, ka tur būtu šāda pieprasījuma, būtu ne jau pa visu koridori. Dalībvalstī, jā, tur varētu šīs vienspieduras aģentūra varētu ņemt vērā pārvadātāju pieteikumu un tādu koordinēties un, un, un sazināties ar iesaistīto tīklu pārstāvjiem un tā. Un tad, ja ir kāds negadījums, sacīsim, tad uh, Un tad arī dažādās sistēmās tas tiek dažādi risināts. Dažām dalībvalstīm uh, krāvu transportam ir atsevišķi uh, dzelzceļa tīkli. Un vietām tie tiek kombinēti ar, trans, ar transīta tīkliem, ar, ar pasažieru tīkliem, un tur liels problēmas rodās bieži vien. Un tāpēc mums vajadzētu, nu, tā kā vienoties negadījumu gadījumā, tad, ja ir avārijas, tad uh, tad maksimāli ātri tiek, tiek sameklēt risinājumu, kā var tad, tad nodrošināt šī maršruta turpinājumu. Un One Stop Shop, vienspētūras aģentūra, manuprāt, varētu būt labi izmantojama tad, ja runa par, eh, par tātad eh, uzņēmēju atbalstīšanu, ja tātad eh, šie te. Tā, sloti un, un, un laika grafika, kas netiek adekvāti menedžeri pārvaldīt. Man starp šo varētu palīdzēt kā koordinators. Jo ASV, es zinu, ka tas tiek izmantots, Vācijā šī te um, valsts aģentūra visās valstīs tāda nav. Un līdz ar to šis te one stop shop, uh, nu, nevis tur viņš nu, pastāv. Un, un, protams, jābūt arī elastīgiem attiecībā uz. Uh, preču transportu. Nevajadzētu teikt, ka lūk, šī trāsta ir noteikti, no tā tas tev novirzīties un tā. Un tāpat jādomā par, par uh, pīķu stundām un tā. Līdz ar to jāplāno ir kapacitāte, kapacitātes izmantošana, dažādi ceļi, ko uh, varētu izmantot šajā koridorā, ņemot vērā tātad transporta plūsmu. Es domāju, ka šis modelis Rotterdam, Ženēva, ir labs, nu, tā kā piemērs, labs priekšnoteikums eh, tam, lai, lai es eh, skatītos, kā tad šādus pārdājumus var realizēt. Tas labs, ka tā kā tests tāds, sacīsim. Nu jā, bet eh, šī te apsaimniekošanas padome. Tā varētu tiešām skatīties, kā efektīvāk slēgt kapacitāti un šos cilvēkus. Paldies. Thank you, Mr. Zīla. Paldies, Zīles kungs, lūdzu. Kungs, mūsu ēnu ziņotājs, grupas ēnu ziņotājs Epinkungs nav šodien, bet um, es uh, pateikšu dažus vārdus ICR grupas vārdā. Uh, es piekrītu, ka Marinesku kungs ir, ir identificējis uh, šos pašus būtiskākos punktus, ar ko mums jā, uh, jāvienojas ar padomi. Taču es gribētu izteikties par diviem no viņiem. Uh, viens jau vairāk kārtīgi pieminēts, tātad par statusu un funkcionēšanu one-stop shopam. Uh, pieeja. Es ļoti aicinātu ieklausīties padomus argumentos um, uh, par uh, to, vai mums uh, ir ļoti jāveido supranacionālas institūcijas, kas um, varētu uh, Um, sadalīt pieeju uh, infrastruktūrai uh, bez tādas skaidras vīzijas um, mm, par to, kā tas, uh, kā tas īstenībā strādās, tie ir praktiski. Tāpēc es tiešām aicinātu tie, ka tos, kas runās ar padomi, būt ļoti arī uzmanīgi ieklausošies viņu argumentos. Otrs varbūt ir mazāks jautājums, bet arī ir būtisks, tas ir par um, kravas uh, vilcienu kategorijām. Uh, mums, manuprāt, nevajadzētu izveidot ļoti precīzu tādu kategorizēšanas sistēmu šiem kravas vilcieniem un ar tā dogmatisku pieeju viņu faktiski lietot, bet vairāk izveidot pamatprincipus, kādā veidā tiktu atkarībā no šo vilcienu kategorijām tik sadalīta pieeja infrastruktūrai un kādā veidā varētu pēc satiksmes tātad, Eh, sadalīt šo pieeju tomēr starp, eh, balstoties uz šiem pamatprincipiem starp eh, kravām, kravas vilcieniem un arī ar, ar pasažieru vilcieniem. Es ļoti tātad aicinu būt konstruktīviem sarunu vedējiem. Paldies! Thank you, Mr. Zīle. Uh, Mr. Balsaitis. Paldies, Zīles kungs. Balsaiša kungs, lūdzu. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Uh, Taip pat noriu prisidėti prie visų e, padėkų pranešėjų gerimam e, Marinesku, kuris iš tikrųjų, manau, kad ieškoja ir ieško. Cilvētos pateikties Marinesko kungam, viņš patiešām ir mēģinājis rast kompromisus ļoti sarežģītā dokumentā. Šis jautājums ir sarežģīts ne tikai politisku iemeslu dēļ, bet arī e, tehnisku iemeslu dēļ. Eiropas Savienībā mums ir 20 atšķirīgas administratīvās sistēmas dzelzceļam. Mums ir arī atšķirīgi, eh, atšķirīgas sliedes dažādās valstīs. Mums ir jādomā arī par vidas piesārņojumu samazināšanu, mums ir jādomā par konkurences veicināšanu, krāvu transporta, krāvu pārvadājumu jomā. Eh, tieši tāpēc krāvu pārvadājumu loma tikai pieaugs. Es vēlētos pateikties referentam, ka viņš ir uh, sagatavojis šo pirmo sarakstu. Viņš ir devis iespēju arī sagatavot projektus, kas varbūt nav vēl ekonomiski nozīmīgi, bet kas jebkurā gadījumā do, dod uh, ļoti lielu pievienoto vērtību Eiropas Savienībai un arī nākotnē ļaus mums uh, pareizi orientēties. Esmu priecīgs, ka šajos eh, projektos var iesaistīt arī Krievijas dzelzceļu uzņēmums, te var runāt arī par Sanktpēterburgas piesaistīšanu. Šeit ir iespēja arī nodrošināt, lai eh, tiktu savienots eh, jūras transports ar dzelzceļu transportu. Tas noteikti veicinās mūsu konkurētspēju kravu pārvadām jomā. Protams, ir ļoti daudz dažādu izaicinājumu, kā, ar kuriem mums ir jācīnās. Ja runa par viens pieturas aģentūru, tad mēs jau pieminējām šo šīs dažādās administratīvās sistēmas celsceļu pārvadājumu jomā. Mums ir jādomā par to, ka uzņēmumiem būtu, protams, praktiski ļoti izdevīgi, ja būtu šāda viens pieturas aģentūra. Protams, visus jautājumus nevar atrisināt uzreiz. aptarimu. Tai leistų turėti didesnį užtikrintų. Tagad par pirmo pielikumu un grozījumiem tajā. Protams, ka te ir jāatrod vienošanās starp komisiju un dalību valstīm. Tagad par šo divu gadu termiņu, kas ir noteikts regulā. Eiropas Savienībā visas valstis ir ļoti daudz cietušas no ekonomiskās krīzes, tas noteikti būtu jāņem vērā. Vēl ar vienu nav skaidrs, vai visas valstis tiks galā ar šo krīzi un kad tas notiks. Tieši tāpēc praktisku apsvērumu dēļ mums vajadzētu pagarināt šo termiņu no diviem uz pieciem gadiem. Dzelzceļa sistēmai ir vajadzīgs ne tikai lielas investīcijas, bet arī gari termiņi, ja ir runa par pārbūvi. Jebkurā gadījumā es vēlētos sveikt referentu. Durāna kungam vārds. Kundzei vārds. Oui, Jā, priekšstādātāji kungs, paldies. Es vienkārši šajā diskusijā gribētu atgādināt, ka novērtējat pirmo dzelzceļa pakotni. Uh, ja nemaldos, 24 valsts no 25 tika secināti, tika atklāts kā tādas, kas patiesībā pārkāpj noteikums. Es domāju, ka mums vajadzētu iedvesmoties no šī regulējuma, jo tas nozīmē to, ka patiesībā nav nekādas jēgas veidot tādu vienu pieturas aģentūru, kas katrā ziņā būs nacionāla pieturas aģentūra, vai arī dos eh, priekšroku um, tam operatoram, kuram jau trūkst um, brīva, brīvas uh, konkurences, kas jau tiek atbalstīts. Es domāju, mums būtu jāroda līdzsvara punkts, līdzsvars starp kaut ko, kas uh, birokrātiski nebūtu pieņemams, kas vēl jau vairāk sarežģīs operatoru dzīvi, kaut ko tādu, kas varētu efektīvs no koridora un no e, transporta apjoma pal palielināšanas un tīri No personīgā viedokļa man jāsaka, varbūt šāda viena pieturs aģentūra nav gluži nepieciešama, bet, ja jau mēs to šeit apspriežam, tad es gribētu ierosināt rast līdzsvaru. Tad mums vienmēr ir jādomā par to, lai krāvas pārvadājumiem un operatoriem tādā veidā tiktu dota eh, labāk iespēja strādāt. Un eh, katrā ziņā jāņem vērā tas, ka nacionālie regulējumi bieži vien kavē uh, kravas eh, apriti, un eh, līdz ar to es gribētu atbalstīt visus tos, kas mēģinās rast šādu līdzsvaru. Tad no vienas puses nevajadzētu pārāk daudz aizsargāt nacionālos mm, kravas pārvadātājus, un no otras puses nevajadzētu arī radīt papildu administratīvo slogu es domāju, ka šādu nelīdzvarot situāciju mēs tiešām neviens nevēlamies. Paldies! Paldies! Uh, Ajala Senders kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms uh, es gribētu pateikties Marinisku kungam par viņu paveikto darbu. Un ēnu referentiem arī par viņu sadarbības darbu. Es gribētu sacīt, ka mūsu pirmajā debašu daļa Bilbao kundze norādīja, ka tie koridori, kas pat laban ir mūsu rīcībā, pat laban varētu būt eh, mainīti. Mēs varētu šajā sarakstā iekļaut jaunas koridors, nu es nevisai tam gribētu piekrist, jo Spānijā mums ir HST koridors. Un es domāju, te mums vajadzētu uzlabot situāciju. 4. un 5. pantā mēs runājam par kravas pārvadījumu koridoru mainīšanu. Bet padomi, eh, parlaments gluži neatbalsta padomas kopējo nostāju. Un te man rodas jautājums referentam, kāda mums ir iespējamā procedūra, jo es īsti nevaru saprast eh, komisijas tekstu, kādā veidā mēs varam eh, te paplašināt šo so sārakstu, vai ja mēs ko citu gribam mainīt, kā mēs to varētu panākt. Varbūt tas nav jādara tieši tagad, bet vienkārši mums vajadzētu zināt, kā mēs varam paplašināt šo sarakstu. Tad, ja mēs turpmāk gribētu šai sarakstā izdarīt izmaiņas, lai nerad, nerastos situācija, ka mēs vienkārši nekur nevaram, ka mēs esam iesprūduši konkrētajā situācijā, kāda ir tagad. Paldies. Paldies. Un komisijas vārdā Paskarelī kungs lūdzu. Es atvainojos, saku priekšsēdētājs, Paskarelī kungs pagaidiet. Maikl, vai tu gribēji ko sacīt? Jā, e, Kuna kungs, es gribēju vēl ko paskaidrot. Vācijā ir tā, ka valsts uzņēmumi saņem valsts palīdzību valsts tīklam, taču ir arī privāti tīkli, un šajos privātajos tīklos arī visi var braukt, un, protams, te arī ir dažādas nodevas, taču privātajie uzņēmumi nesaņem vispār nekādu palīdzību, lai modernizētu šos tīklus. Tas nozīmē, ka uh, privātie uzņēmumi tikai no saviem ienākumiem var kaut ko finansēt. Līdz ar to valsts uzņēmumi saņem daudz vairāk uh, naudas no valsts. Tāpēc es gribēju norādīt, ka pastāv šī atšķirība. Mums ir jāatcerās, ka jaunajā valdībā Vācijā tagad uh, ir jūtama zināma kustība, bet tomēr ir ļoti liels atšķirības starp privātajiem un valsts uzņēmumiem Vācijā. Okay. Labi, skaidrs. Paskarēlī kungs lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs. Es gribētu sacīt komisijas vārdā, ka mana iestāde augstu vērtē parlamenta un uh, šīs komitejas uh, darbu. Šīs, uh, šīs sasauguma laikā Marinesku un arī ēnu referentu veiktais darbs mūsu skatījumiem ir ļoti labs. Un tad mēs esam sasnieguši kopējo nostāju, kas ir konstruktīva, pozitīva, un komisija atbalstīja šo priekšlikumu, bet četros punktos nav paredzēts ieviest jauninājums. Komis te bija ierosināts grozījums, kurā ir minēts, ka nekas šajā regulā nav uzskatāms par uh, atkāpšanos no pašreizējās, pašreizējā regulējuma. Tā ir ļoti ierobežojuša pieeja attiecībā uz šī teksta jauninājumiem. Tātad šie četri punkti ir tie, par kuriem runāja arī Marinesku kungs, viens pieturs aģentūra. Un man jāsaka, tā nav nekāda jauna kopienas iestāde, kaut kāda jauna supranacionāla iestāde, bet vienkārši instruments kas varētu nodrošināt labu koridoru darbību. Un tas jau pastāv, piemēram, eh, infrastruktūras eh, pārvaldītāju operatīvās sādarbības ietvaros, kas eh, tātad tai ir sēdeklis Vīnē, Un tādā veidā tad arī tās darbojas, lai nodrošinātu, kur, ka koridori var tik lietoti. Un tāda būtībā šī viena pieturs aģentūra ir tikai tāda kā fikcija. Būtībā te vienkārši jāpārsūta pieprasījumi dažādiem nacionālajiem operatoriem. Un tas nebūtu uzskatāms par eh, kaut kādu ļoti ļoti, eh, ļoti labu risinājumu, jo zināms, ka šī vienas pieturas aģentūra pat labam veids tikai 5% visa darba, līdz ar to nav īsti jēgas no šāda risinājuma. Bet es vēlreiz saku, te nav runa par kādu jaunu Eiropas Savienības organizāciju. Te ir runa par infrastruktūras um, pārvaldītāju sadarbības tīklu, lai tātad uh, tā tad varētu pieņemt autonomu lēmumu neatkarīgi no nacionālajiem tīklu pārvaldītājiem. Tātad te nebūtu jāņem vērā nacionālai regulējumi. Un tad otrais jautājums ir par, par authorized applicant. Tad mēs uzskatām, ka tas attiec uz konkurences tirgu atvēršanu. tie operatori, kas nav dzelzceļa uzņēmumi. Piemēram, transporta mm, gadījumos, kad tiem ir jā, vajadzīgi transporta pakalpojumi, ka tie, piemēram, uh, lūdz piedāvāt, uh, izstrādāt piedāvājumu no dažādiem no dažādiem uzņēmumiem, tad es domāju, ka šī sistēma Authorized Applicant ir lietojama. Tāda sistēma jau pastāv dalībvalstīs. Uh, Un tad eh, dažās, protams, eh, dalībvalstīs šī sistēma darbojas, citās atkal tā nav eh, izmantojama. Bet katrā ziņā, ja šo sistēmu mēs piemērot, mēs varētu izmantot visu koridoru, ne tikai dalībvalstu konkrētajā pārziņāsošās. Un tad treš, treškārt. Komisija neierosina to, ka kravu, pārvad, kravu vilcienam vienmēr ir jābūt uh, priekšrogai, un tad pasažieru vilcienam jāgaida, līdz krau vilciens ir aizbrauc. Nē, tā nemaz nav. Mēs vienkārši gribam, lai nepastāvētu diskriminācijas starp dažādiem transporta tipiem. Mums ir jārod šeit kopīgi noteikumi. Komisija negrib šos noteikumus diktēt, un arī Eiropas eh, Savienība vispār negrib diktēt šās noteikumus, bet dažādajiem eh, tīkla operatoriem ir vienkārši jāvienojas par šādiem noteikumiem. Un ceturtais punkts ir koridoru aps, eh, apsainiekošana, jeb pārvaldīšana. Mēs gribētu, ka būtu kāds organisms, kā piemēram tāds kā Eiropas ekonomisko interešu grupas organisms, tā būtu tāda kā apvienība <laughs> savā ziņā draugu pusē, bet tad varētu, izmantojot to, pieņemt kopīgus lēmumus, kā izmantojama kopīgā infrastruktūra. Tad šie ir šie četri punkti, konsult, eh, kur ziņā padome vienkārši grib rast šo līdzsvaru, kā jau sacīja iepriekšējā runātāja, jo vienojoties par šiem četriem punktiem, mēs varēsim panākt sekmes šai jautājumos. Ir vēl daži tehniski aspekti, bet eh, par tiem varētu arī pat labi nerunāt. Viens tehniskais jautājums par, eh, kā sacīja Jālis kundze un bija Bilbao kundze, tātad par koridora izvēli. Komisija pie, piekrita kompromisam kopējā nostādē, iest, eh, nostājā. Uh, Tā tad būtu deviņi koridori. Vai tas atbilst RTMS vai kas tātad attiecas jau uz uh, to darbu, kas attiec, uh, ko ir veicis viņa kungs? 6% no tīkla no visa tīkla ir pārstāvēt šajos kodēt, bet 20% no visa pārvadājuma apjoma. Un tad citi koridori ir tādi koridori, par kuriem arī iesaistītās puses lielā mērā operatori tātad ir vienojušies. Tie ir koridori, kurus uh, šī Rainletio organizācijas pārstāvji jau ir atzinuši par svarīgiem. Ja padome un parlaments, ja mēs visi vēlamies izveidot Eiropas dzelzceļa integrētu tīklu, kas tad būtu savā starpā labi saistīta, arī attiecībā uz kravas pārvadājumu koridoriem. Tad te nevajadzētu vienkārši vienu otram nostādīt pretī dažādas nacionālos tīklus, neskarot kopīgos noteikums. Protams, ka nacionālie, nacionālo tīklu operātoru katru pašu pieņem savus lēmumus, un tad viņi uzskata, ka savus noteikumus svarīgākiem, nu, ja, nu, tad rastos jautājums, kā jau sacīja Durānas kundze, priekš kam tad vispār mums te kaut kas ir jādara? Kāpēc mums ir jā, jāīsteno šis ref, regulējums? Tāpēc, ka ir acīm redzams, ka, lai mēs īstenotu integrētu Eiropas tīklu, tad mēs nevaram to pakļaut nacionālajam, nacionālajam operātam, nacionālajiem pārvadājumiem Uh, uzņēmumiem, kas tātad tikai zina to, kas notiek viņu pašu teritorijā un ir ieinteresēti tieši šajā aspektā. Mums ir jānodrošina efektīva koordinācija. Šāda ir reālā situācija. Ja mēs gribam ieviest jauninājumus, tad mums jārod ir risinājumi šajos četros aspektos, par kuriem runāja arī Marines Kūkungs. Tādā veidā mēs varēsim nodrošināt reālu Eiropas dzelzceļa telpu, lai kravas pārvadājumi varētu tikt īstenot izmantojot dzelzceļu, un tad tā būtu e, dzīvotspējīga alternatīva citiem transportēšanas veidiem. Paldies! Paldies, Paskola kungs, Marinesko kungs. Varbūt e, jūs gribat atbildēt uz Jāla Sandras e, teikto. Paldies! Es uh, vēlētos pateikties kolēģiem par viņu komentāriem. Vispirms es eh, gribētu vispārīgi pa paziņot. Mēs, protams, varam piedāvāt regulējumu, taču to darot mums ir jādomā par to, ko šis jaunais regulējums e, ieviesīs jaunu, kāda būs tā pievienotā vērtība. Ja mēs to nedarām, tad nav nekādas jēgas ierosināt jaunu regulējumu. Runājot par kravu pārvadājumu koridoriem, kāpēc mēs gribam regulēt šo jomu? Lai mēs uzlabotu tos aspektus, kas līdz šim šajā jomā labi nedarbojas. Nu, tas vispirms attiec uz koordināciju. Jo mums gan ir kravas pārvadājumi. Nu. Arī tagad mums ir tādi. Ir ierosināts arī citas sistēmas, RTMS, Railnet Europe. Tā tad pastāv arī citas alternatīvas. Taču nav koordinācijas attiecībā uz galveniem kravu pārvadājumu koridoriem. Tātad šādas koordinācijas nemaz nav, kas um, tad nodrošinātu, ka kravas vilcieni varētu pārvietoties teikt tikpat labi kā pasažieru vilcieni, teoretiskā skatījumā vismaz. Bet no praktiskā viedokļa pastāv tāda iespēja, ka varētu būt vilciens no Dženovas uz Rotterdamu, vispār neapstājoties vai tas vismaz uh, virzītos tā kā pasažieru vilcienu. Katrā ziņā tas ir iespējams, bet, lai to panākt, mums ir nepieciešama koordinācija. Tātad šī regulējuma mērķis ir uzlabot mm, zināms aspektus. Vispirms tiek ieviests tā, uh, ieviesta doma par iepriekš uh, norganizētu kravas pārvadājumu dažādām iestādēm ir dažādi nosaukumi šāda veida vilcieniem, taču visas iestādes piekrīt tam, ka šādam risinājumam ir jāpastāv. Un otrkārt, šajā regulējumā ir arī paredzēta vienas pieturas aģentūra, kā jau sacīja kopien, eh, komisijas pārstāvis, tā nav jauna iestāde, bet tas ir instruments. Un šis birojs sadarbosies ar jau eksistējošajiem nacionālajiem birojiem un tad šī vienas pieturas aģentūra var redzēt, vai, piemēram, Francijas, Francijas eh, iestāde ir eh, liegusi pieju Vācijas vilcienam citu kaut kādu netehnisku apsvērumu dēļ. Un līdz ar to nacionālās iestādes darīs visu, kas ir to spēkos, lai eh, ļautu pieeju visiem attiecīgi aprīkotiem vilcieniem. Tad tāds būtu tas eh, galvenais mērķis. Bet eh, tieši galveno nacionālo dzelzceļu uzņēmumu pārvaldītāji iebilst pret šādas sistēmas ieviešanu, jo viņi tādā veidā zaudēs varu pār tirgu. Bet eh, tāds nu būtu tas jauninājums. Un kas tad vēl šeit ir jauns šajā regulējumā? Pārvaldīšana. Jo apsaimniekotāju valde ir paredzēta kā nosacījums tam, lai kravu pārvadājumi būtu sekmīgi. Šī apsaimniekotāju valde nodrošinās investīciju koordinēšanu tā paša koridora ietvaros, un tad līdz ar to šīs investīcijas tiks īstenots pēc iespējas ātrāk un efektīvāk. Manā skatījumā viens pieturs aģentūra ir jāievieš. Un pēc pirmajām pārunām ar padomi, es domāju, mēs varēsim nonākt pie vienošanās. Un tad runājot par pirmo pielikumu. Par to šeit jau vairākas reizes runāju. Komisijas orģinālajā priekšlikumā bija minēts, ka, ja nemaldos, trīme gadu laikā, bet nu, tas arī nav tik svarīgi, katrai dalībvalstī ir jākļūst par koridora daļu. Tas bija obligāts, tā bija obligāta prasība. Katrai dalībvalstī bija jākļūst par šī koridora dalībniec, protams, ja tai bija pieeja šim koridora. Un padome nāca klajā ar priekšlikumu, kas manā skatījumā ir labs. Un priekšlikums bija tāds, ka šim regulējumam ir arī jāizlēma, kuri tad būs tie pirmie koridori. Nu, tā nav slikta doma, jo regulējums jau izveido pirmo koridoru. Tad mums nav jāgaida veseli trīs gadi, līdz katra dalībvalsts izlems, kuram koridorim, koridoram tā vēlas piekļauties. Nu, tad caur kurām valstīm šie koridori iet? Es ierosināju kolēģiem, ka mēs varētu norganizēt īpašu sanāksmi tieši attiecībā uz šo pirmo pielikumu. Tad vispirms runāsim par regulējumu būtību un pēc tam tad uh, iesim tālāk un apspriedīsim, kādi tad šie koridori īsti būs. Un runājot par Spāniju, tur ir divi koridori. Tie ir vienīgie koridori, kas tiešām tur varētu arī būt. Protams, eh, ka tie iet pāri robežai ar Franciju. Protams, mēs to varam apspriest, un mums ir iespēja ierosināt grozījumus, eh, izmaiņu šajos koridoros. Komisija un padomu varētu izstāstīt, eh, kādi kriteriji tika izmantoti, definējot šos koridorus. Mēs vēl ar vienu gaidām atbildi no padomas puses, bet ļaujiet man jums skaidri pateikt, pat tad, ja mums regulējumā būs šis pielikums Dalībvalstīm būs pienākums kļūt par vismaz viena koridora sastāvdaļu triju gadu laikā. Tas tāds būs dalībvalsts pienākums. Un tāpēc neveltīsim pārāk daudz laika attiecībā uz šiem aspektiem, vienkārši mēģināsim doties tālāk pēc iespējas ātrāk. Kā šis aneks būtu maināms vai grozāms, Ajala Senders kundze jautāja. pirmie koridori, kas ir minēti pirmajā pielikumā, vairs nav maināmi. Tie ir pirmie koridori, kas tiks izveidoti. Bet eh, regulējumā ir paredzēts, ka dalību valstis var ierosināt jaunu koridoru izveidi vai arī mainīt jau esošos koridorus. Dalību valstīm ir komisijā jāiesniedz savs priekšlikums, uh, un tad komisija pieņem savu lēmumu. Regulējumā ir paredzēta šāda iespēja, un te ir ļoti skaidri norādīts, kuru iemeslu dēļ, pamatojoties uz kuriem argumentiem, var izveidot jaunu koridoru. Un šajā regulējumā ir paredzēts arī veids, kā grozīt, kā mainīt un kā ierosināt jaunus koridorus, jaunu koridoru izveidi. Katrā ziņā te ir vispirms trešais pāns attiecībā uz kopējo procedūru. Es runāju par manu priekšlikumu. Trešajā pantā ir izskatīta normālā procedūra, kā ierosināt uh, uh, koridoru izveidu, un tad ceturtais pāns attiec tikai uz pirmo pielikumu. Un es domāju, attiecībā uz pārējo, kā jau es sacīju, mēs varētu nonākt pie kompromisa ar padomi. Nu, par termiņiem runājam trīs gadi, pieci gadi. Nu, vēl tikai 30 sekundes es runāšu. Saka runātājs. Marinesko kungs. Tātad regulējumā ir norādīts, ka koridors jāpadara tā, par tādu, kas var darboties. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē izveidot viens pieturs aģentūru un izveidot apsaimniekotāju valdi. Tad kāpēc mums vajadzīgi pieci gadi, lai šo koridoru padarītu par uh, izmantojumu? Es domāju, šis termiņš ir pārāk garš. Es domāju, mēs varam attiecībā uz pirmajam koridoriem vienoties par divu gadu termiņu. Nekāda problēma nebūs. Jo tad jau ir cits jautājums par investīcijām, bet nu, tas ir cits jautājums. Lielas paldies par uzmanību. Paldies, Marinesku kungs. Laika grafiks Iesniegt eh, grozījumus ir eh, līdz 12. aprīlim. Grozījumus izskatīsim eh, transporta komitejā 3. maijā. Transporta komitejā balsojums notiks 4. maijā, un tad cerams plenārsēdē mēs varēsim balsot jūnijā. Tātad termiņš grozījuma iesniegšanai 12. aprīlis. Lielas paldies, Marinesko kungs, par uh, šo detalizēto izklāstu. Un tagad eh, nākamais darba kārtības punkts ir eh, Rāneris kundzes ziņojums par eh, sociālās jomas noteikumiem autotransporta nozarei. Un vēlreiz vēlētos pateikties Ranners kundzei, ka viņa piekrit izskatīt šo punktu no rīta, un tas nozīmē, ka pēcpusdienā mēs varēsim nodarboties tikai ar Spānijas prezidentūru. Lielas paldies, ka bijāt tik elastīgas savā darbā. Dod jums vārdu. Ich darf, liebe Lielas paldies priekšsēdētāji. Šajā sakarībā es gribētu atgriezties pie diskusijām par darba dokumentu kā tādu. Šodien jūs redzat manu ziņojumu projektu, kurā esmu centusies atsaukties uz galvenajām problēmām eh, ceļu transporta jomā. Esmu centusies diferencēt ne tikai soda mēru apmēru, bet eh, esmu runājis arī par dažādām sankcijām attiecībā uz atšķirīgiem pārkāpumiem. Es domāju, ka mēs visi varam vienoties, ka e, šeit ir runa par tādu problēmu, kas ir ārkārtīgi nozīmīga, jo galu galā tā ir tāda pārobežu problēma, tā attiecas uz visām valstīm. Šeit ir ļoti daudz dažādu jomu, e, kur sabiedrība ar to saskaras. Priekšādētājs pārtrauc runātāju. Viņš saka Marinesku kungam, ka viņš cenšas ieraudzīt referenti, jo Marinesku kungam ir kāds diskusijas zālē. Tātad, lūdzu, ja jums ir kaut kādas tikšanās, tad lūdzu organizējiet tās ārpus zāles. Jā, es saprotu, ka šis iepriekšējais punkts arī bija ļoti svarīgs, taču galu galā arī mans ziņojums ir pietiekami svarīgs, un tieši tāpēc es eh, būtu pateicīga kolēģiem, ja viņi eh, pievērstam uzmanību. Es uzskatu, ka mēs esam tikai diskusiju sākumā, mums ir efektīva Es uzskatu, ka efektīva sodu sistēma var būt balstīta tikai uz sāredzamiem noteikumiem. Mums būtu vajadzīga tuvināšanās, mums būtu vai jā, jātuvina minimālie un maksimālie soda mēri. Tas attiecas gan uz transporta uzņēmumiem, gan arī uz darba devēju organizācijām, kā arī uz dalību valstu pārstāvjiem. Man kā juristei šis jautājums šķiet ļoti interesants. Ir pilnīgi skaidrs, ka sodu sistēmas dalī, dažādās dalību valstīs ir vēsturiski atšķirīgi veidojušās. Šeit ir bijuši dažādi apstākļi gan um, krimināltiesību jomā, gan arī sociālā jomā. Un noteikti, ka šīm sistēmām arī jābūt atšķirīgām. Priekšādātājs Ails Senderskons, lūdzu. Es saprotu, ka jūsu jautājums ir svarīgs, bet uh, es vēl ar vienu nevaru uzklausīt Rānerskundzi. Lūdzu, Rānerskundzi. Jā, es ceru, ka šīs diskusijas būs eh, par man ziņām būs tikpat interesantas un kaismīgas kā pašlaik. Jebkurā gadījumā, ja mēs runājam ar iesaistītajām pusēm, tad ir pilnīgi skaidrs, ka šeit mums ir nepieciešamība rīkoties. Pastāv draudi, ka mēs iejauksimies subsidiatātes principā un dalībvalstu tiesībās. Jebkurā gadījumā šeit ir runa par satiksmes drošību, par godīgu konkurenci, kā arī par uzņēmumu tiesībām un arī par darba ņēmēju tiesībām. Tieši šo punktu dēļ mums vajadzētu nodrošināt labāku kontroli, vismaz kontroli. Mēs nevaram pieprasīt no atsevišķām dalību valstīm pielīdzināt viņu noteiktos sodus vai arī grozīt savas iedvinātās sistēmas tad, ja ir jau visvajadzīgie kontrolas pasākumi. Tieši tāpēc pirmais solis būtu paskatīties uz šīm kontrolas sistēmām un nodrošināt, lai attiecīgie soda mēri tiktu paziņoti pārējām dalībvalstīm. Es uzskatu, ka vajadzētu koordinēt eh, dažādu eh, satiksmes aģentūru darbu visās dalībvalstīs. Ja es nezinu, kādi sodi tiek piemēroti citās dalībvalstīs, un šeit ir jāatcerās, ka te ir runa par to, ka bieži vien šoferi brauc četrās un piecās dalībvalstīs, ne tikai divās dalībvalstīs, tad uzņēmējiem vajadzētu nodrošināt uh, vienotus uh, noteikumus attiecībā uz braukšanas un atpūtas laiku un tā tālāk. Protams, pastāv jau attiecīgas direktīvas, taču bieži vien šīs direktīvas netiek vienādi piemērotas, jo tieši subsidiaritātes principa dēļ šie noteikumi ir atšķirīgi. Savā ziņojumā es esmu iekļāvusi arī uh, priekšlikumu turpināt debatēt par šiem jautājumiem. 83. pānt 2. punkts Lisabonas līgumā mums piedāvāja iespēju iejaukties uh, vēl striktāk šajos jautājumos, ja no tā nevar izvairīties. Esmu šo iespēju jau apspriedusi ar ANU referentiem. Es eh, ceru, ka tagad, kad ziņojuma projekts jau ir gatavs, mēs varēsim vēl konkrētāk spriest par atsevišķām detaļām. Šajās diskusijās ar ANU referentiem mēs vēl nevarējām visu apspriest, jo mums bija vajadzīgs eh, tāds faktu apkopojums no manas puses. Un tagad intensīvās diskusijās mēs varētu arī uzklausīt eh, citu kolēģu viedokli. Es noteikti priecājos par šādām diskusijām, jo citu kolēģu viedoklis man liekas ļoti svarīgs. Es, protams, saprotu, ka šeit mēs varam noteikt eh, tādus nosacījumus, kur transporta komiteja vēlas redzēt uzlabojumus, un es ceru, ka mēs tomēr nonāksim pie kaut kāda kompromisa. Lielas paldies! Alkadrāvī kunga Marts. Lielas paldies priekšādētāji! Es vēlētos pateikties referentei Šis eh, temats noteikti ļoti nozīmīgs. Ja mēs paskatāmies uz eh, šiem priekšnosacījumiem, tad eh, šī situācija noteikti ir ļoti atšķirīga. Galu galā mūsu uzstādītie mērķi būtu arī jāsasniedz. Referentes kundze jau ir sniegusi dažādus ierosinājumus, un Mēs redzam viņas tekstā, ka situācija dalībvalstīs ir ļoti atšķirīga. Šeit ir ļoti interesanti piemēri, ko viņa ir pieminējusi. Jebkurā gadījumā vēlreiz teikšu, ka šis temats ir ļoti interesants. No mūsu politiskās grupas puses es varētu teikt, ka referentes eh, centrālā doma mums ir pieņemama. Protams, ir vajadzīgas piemērotas sankcijas, visiem pārkāpumiem. Referentes kundzei teica arī, ka Lisabonas līgums mums piedāvā jaunas iespējas. Mums vajadzētu pārbaudīt, vai šīs vadlīnijas nevarētu padarīt striktākas. Varbūt komisija varētu izteikt konkrētākus priekšlikumus. Te ir runa par ieviešanu Varbūt komisija varētu nodrošināt labāku uzraudzību, jo šī kontrolas direktīva, protams, uzstādīja ļoti ambiciozus mērķus attiecībā uz kontro kontrolētam automašīnu skaitu. Ar Grošu kungu mēs jau runājām, ka šī ideja varētu būt laba, taču mums noteikti vajadzētu vēl to tā sīkāk izpētīt. Tāpat mums ir jādiskutē arī par attiecīgu aģentūru izmantošanu. Mums ir jādomā, kādi līdzekļi tiks paredzēti šādām aģentūrām, kādus uzdevumus mēs šīm aģentūrām dosim un ko mēs no tām sagaidām. Šeit varu konstatēt, ka par šo laiku gandrīz neviens komisijā nav centies pats izpildīt šīs referentes idejas, tad uzstādīt kaut vai minimālos standārtus, nodrošināt minimālo uzraugu skaitu No šiem piemēriem šajā ziņojumā es redzu, ka diskusijas par vienotu aģentūru noteikti būtu vēlamas. Tāpat, ja runa par viegla automašīnu šoferiem, kādas tad atšķirības šeit pastāv dalībvalstīs. Protams, es zinu, ka normatīvi akti noteikti atšķiras, un pastāv arī dažādas atšķirības attiecībā uz izmantojamību Mm, varbūt mums vajadzētu domāt arī par modernas tehnikas, modernu aprīkojuma pielietošanu. Šeit es varbūt nedaudz improvizēju, bet eh, varbūt mēs varētu nodrošināt, lai tiktu ieviestas dažādas automātiskas eh, kontrolas sistēmas visās dalību valstīs. Tas ir tādas idejas, Mēs eh, noteikti arī skatīsimies, eh, kādi grozījumi tiks iesniegti, un varbūt mums būs iespēja arī formulēt dažus punktus daudz labāk, bet kopā es domāju, pārāk daudz problēmu ar šo ziņojumu nav. Meisners kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es, tas nebija plānots, ka tikko zvanīs mobilais telefons, tas eh, citreiz var arī būt ļoti uztraucoši. Uh, Ēnu referents, diemžēl, nevarēja būt klāt, un tieši tāpēc es vēlētos pateikties Mozara kunga vārdā Raners kundzei. Es domāju, ka diskusijas ar ēnu referentiem bija ļoti re rezultatīvas. Jebkurā gadījumā mums ir ļoti daudz noteikumu, kas pašlaik ir spēkā, un, protams, mums vajadzētu kontrolēt, lai šie noteikumi arī tiktu piemēroti un kādā veidā tie tiek piemēroti. Uh, Es domāju, ka tas mums būtu noteikti jāņem vērā arī attiecībās sociālās jomas noteikumiem. Mums ir jādomā arī par vieglo automašīnu šoferu atpūtas laiku, vai mēs varam to eh, saistīt arī ar pašreizēju situāciju infrastruktūrā, proti vai ir pietiekami daudz automašīnu novietošanas vietu. Es uzskatu, ka šis jautājums ir visnotaļ komplicēts. Mums ir jādomā, kā tad eh, mēs varam piemērot taisnīgus sociālās jomas noteikumus, kā mēs varam no padarīt šo situāciju drošu un kā mēs varētu izvairīties no pārāk lielas regulēšanas, kas šo situāciju tikai sarešķītu. Tātad šeit runa ir arī par vienkāršošanu. Es ar uh, lielu prieku sekošu līdz diskusijām. Man ļoti interesē šo diskusiju rezultāts, un, kā jau es teicu, Mozerkungs arī noteikti piedalīsies uh, šajās, ref, šajās sarunās ar referenti. Paldies! Paldies, Groškungam vārds. Nē. Grošs. Eh, liels paldies! Es vēlētos pateikties referentei par viņas darbu. Es gribētu atgādināt, ka šis eh, temats eh, komitejā ir visai pazīstams, un kā referente teica, tas ir ļoti būtisks temats. Mums vajadzētu vienoties par svarīgākajiem jautājumiem, jo, ja mēs par to nevienosimies, tad mēs nevarēsim, nevarēsim virzīties uz priekšu. Man divi punkti vēl ar vienu nav atrisināti, ja runa par šo tematu. Pirmkārt, mums vajadzētu uh, paskatīties uz smagākajiem pārkāpumiem dalībvalstīs, kādi sodi te tiek piemēroti. Un tāpat arī ir jādomā par uh, kontrolas biežumu Šī kontrols, šis kontrols biežums ir eh, temats, kas, man liekas, ļoti būtisks, jo dažās valstīs 2% eh, no kontrols tiek ieviesti. Šķiet, ka subsidētāts princips tagad mums nepalīdz, īstenībā tas ir tikai tāds bīstams ierocis, un tas ļauj izvairīties no kontrolas. Attiecībā uz sankcijām mēs zinām, ka šīs sankcijas var būt atšķirīgas, tās ir atšķirīgas gan pēc apjoma, gan arī pēc būtības. Reģionā, kur es dzīvoju, mums bieži vien eh, kaitina tas, ka šīs sankcijas tiek piemērotas vienā administratīvajā zemē, kamēr citā nē. Tāpat arī atšķiras uh, sankcijas attiecībā uz autovadītāju apliecību, piemēram, esmu saņēmis to vienā federatīvajā zemē, bet citā man vajadzēja to pārbaudīt, man neusticējās. Es domāju, ka mums ir vajadzīga kopīga pieeja Eiropas līmenī, it īpaši, ja runa arī par uh, kompetenču salīdzināšanu. Te šeit ir runa tātad par vienošanos, mums ir jādomā arī par cilvēkiem, kas uh, dodas uz darbu citā dalība valstī, tāpat arī mums jādomā par aktīvajiem un pasīvajiem satiksmes dalībniekiem. Tāpat arī mums ir jāatcerās, ka subsidiritātei vajadzētu spēlēt daudz mazāku lomu, ja runa par pilsoņu drošību. Paldies, Bratborni kungam vārds. Lielas paldies, priekšsādētāji. Kā jau Randers kundze teica, mums vajadzētu atcerēties mūsu pirmo viedokļu apmaiņu par šo jautājumu. Tolaik es teicu, ka šī temata koncepcija ir ļoti laba, taču šeit eh, likumdošanā mēs bieži vien saskaramies ar eh, dažādiem sīkumiem, kas bieži vien ir izšķirošie. Es uzskatu, ka šādas problēmas mēs nevaram atrisināt ar vienotu pieeju. Došu piemēru. Lielbritānijā komerciālie pārvadājumi, kas eh, dodas uz citām valstīm, sastāv tikai 2% no kopējiem pārvadājumiem. Tad mēs neesam piesaistīti kontinentālajai Eiropai. Es varu saprast, ka dažās vietās, kā jau Groškungs norādīja, piemēram, viņa reģionā, vai arī Lichtenbergers kundze iepriekšējo reizi atsaucās uz problēmām Austrijā, es, protams, saprotu šo cilvēku bažas, taču man šī pieeja galvenokārt saistās ar subsidatāts principu. Tagad atsaukšos uz dažiem punktiem Ranners kundzes ziņojumā. Jūs noteikti ar prieku klausīsiet priekšsēdētāji, ka es negatavojos izskatīt šo ziņojumu katrā punktā. Es gribētu pašlaik parunāt tikai par galvenajām jomām. Pirmkārtām, Ranners kundze ziņojumā aicina uz uh, ceļu transporta aģentūru, un Elka Drāvīkungs teica, ka mums vajadzētu diskutēt par to, vai ir vajadzīga šāda aģentūra. Priekšādētāji jūs atcerēsieties, ka iepriekšējā sasaukumā, un šķiet arī iep, iepre, vēl pirms tam, mēs daudz debatējām par to, vai mums ir vajadzīga šāda satiksmes aģentūra, un atbildē ir vienmēr bijusi nē. Nē, esmu mainījis savu viedokli attiecībā šo jautājumu, vai šāda aģentūra ir vajadzīga vai nē. Mēs varam paskatīties uz citām aģentūrām, ko mēs tik steidzīgi izveidojām e, iepriekš šī gadsimta sākumā, un paskatīsimies, kādā juceklītē šīs aģentūras strādā. Es neuzskatu, ka mums vajadzētu vēl vairāk naudas investēt vēl citu aģentūru izveidē. Tieši tāpēc es nevaru piekrist šim priekšlikumam. Otrs punkts, par ko vēlējos runāt, ir e, krimināla tiesība tuvināšana. Iepriekšējā sasaukumā es strādāju Tieslietu un iekšlietu komitejā, kas ļoti daudz runāja par krimināltiesību tuvināšanu. Un ko tad tas īsti nozīmē? Tas ir krimināltiesību harmonizēšana. Šajā dokumentā mēs arī redzam līdzīgus priekšlikumus. Galvenā problēma, ko es saskatu šādos mēģinājumos harmonizēt krimināltiesības, ir tā, ka Dažādās dalībvalstīs vēsturiski ir izveidojušās atšķirīgas tiesību sistēmas. Mūsu valstī priekšēdētāji ir pavisam cita juridiskā praksa nekā citās dalībvalstīs. Tieši tāpēc, jebkuri centieni harmonizēt krimināla tiesības būtu pilnīgi nevēlami, tie nedotu nekādus rezultātus. Vēlētos jums dot piemēru, ko es esmu ievērojas, un priekšādēļ jūs arī noteikti to zinat. Piemēram, eh, ceļu satiksmes pārkāpumos dažās dalībvalstīs vispār nav apelācijas procedūras. Tātad tiklīdz, kā jūs uzskata par vainīgu, jūs nemaz nevarat apelēt vietā, ka jūs neesat vainīgs. Manuprāt, tas runā pretī eh, taisnīgas tiesas praksē. Es neuzskatu, ka krimināla tiesības varētu efektīvi darboties šādā jomā. Tagad paskatīsimies uz tradīcijām. Dažas dalībvalstis uzskata, ka kāds ceļu satiksmes pārkāpums ir ļoti smags. Citās valstīs tas netiek uzskatīts par tik smagu. Ir ārkārtīgi daudz šādu piemēru. Tas viss turpinās arī pašlaik. Kad Rāvīkungs arī teica, ka mums vajadzētu ieviest tehnoloģijas, mums vajadzētu ieviest eh, GPS, lai mēs varētu sekot līdzi visiem mūsu komerc transporta līdzekļiem. Tas man galīgi nav pieņemami. Tas nozīmē, ka mēs sekosim līdzi ar eh, slēptajām kamerām visiem mūsu šoferiem. Vēl kāds pozitīvs punkts beigās. Attiecībā uz citām iniciatīvām, ko Raneris kundze ir ieteikusi savā ziņojumā. 21. punktā viņa runā par uh, infrastruktūras pielāgošanu tā, lai tā palīdzētu šoferiem. Kā es zinu, komisija kaut kad izskatīja iespēju veidot novietnes smagajām automašīnām. Viņa atsaucas uz drošības aspektiem šīm novietnēm. Tad es domāju, ka šeit mums vajadzētu runāt par drošību un drošumu Es domāju, ka lielākā problēma, ar ko mēs saskaramies, ir nevis tas, ka smago automašīnu šoferi izdarītu kaut kādus pārkāpumus, bet gan mm, zādzības komerciālajos transporta līdzekļos. It īpaši ostu teritorijās zādzības ir kļuvušas par ļoti lielu problēmu. Tad mums ir jādomā nevis tikai par uh, to, lai šoferiem būtu fiziski droši izmantot šādus tīklus, bet arī, lai nenotiktu šāda veida krimināla pārkāpuma. Jā, paldies tiešām. Problēma ir tāda, ka franču vārds drošībai ir security, tad franči jau šos terminus drošību un, un drošums sacīsim, bet nu es eh, nešaubos, ka referenti ņems to vērā. Vēl trīs runātāji pieteikušies Krāmerkungs pirmais. Jā, paldies. Un, ja es arī atvainojos uh, kolēģim, kurš nevarēja šeit būt, viņam jābalso citā komitejā, bet katrā ziņā paldies referentē uh, par šo te aģentūru. Jā, es arī nesaprotu, kāpēc tāda būtu vajadzīga. Jā, ir, ir dažādi tehniski noteikumi, ir, ir dažādi kritēriji, uh, kas, nu, daļai ir tie kritiski traktēti, bet katrā ziņā šāda ceļu aģentūra. Nu, es nesaprotu tiešām, vai mums tāda akurāta ir vajadzīga. Kas mums gan ir vajadzīgs, mums ir eh, vajadzīga tāda likumdošana, kas tiek, eh, kas ir savienojama, kas nav pārāk atšķirīga, kas tiek adekvāti īstenot dalību valstīs. Nu, piemēram, Šveicē, ja, ja es esmu Šveicē, un tad ierodas problēma ar tad, tad smagu automašīnu, nu, tad, tad ir efektīva kontrolas sistēma. Nu, šādas sistēmas joprojām nav, un tas viss eh, velkās garumā. Nu, būtībā autorētāji paši vēlas, lai būtu efektīvi kontrolas mehānismi. Viņi paši saka, es dzirdēju, ka viņi zvana, ja, un, un, uh, un, un pieprasa šādas kontrolas, un viņi uh, priekšnieki, tātad uh, kompānija vadītāji pieprasa pārkāpt darba laiks, un tas apdraud drošību. Līdz ar to jāstāsta, kā to ātri īstenot. Vadītāji ir mūsu pusē un ir eh, jāizdara spiediens uz, uz eh, uzņēmējiem, un, un, eh, jo tie atrod mūsu kopējo drošību un tas ir jāapstādina. Un kā kolēģis sacīja, te ir runa par subsidiaritāti, par, par da, dalību valstu praksi. Jāsagatavo infrastruktūra, tātad atpūtas vietas smago mašīnu vadītājiem un tā tālāk, un, un kādam par to jāmaksā. Jo tā tiešām ir ļoti liela summa, kas jāgūda šajā jomā. Un tad jāskatās, uh, kur un kā labāk un efektīvāk šos līdzekļus investēt, lai panāktu rezultātus. Nu, kopumā es atbalstu šo ziņojumu, uh, izņemot tos dažus kritiskos punktus, ko es pieminēju. Paldies! Paldies, Arto kungam, vārds! Paldies, priekšsādātāji! Arī es pārstāvu ēnu referentu un, un vēlos pateikties eh, sākumā referentei par darbu, kas ir ieguldīts. Un es domāju, ka um, fakti ir labi apkopoti, un cik es saprotu, mums ir labs uh, pamats tam, lai, lai saprastu, kas, kas notiek, ir diezgan daudz tātad, formulējumu no līdzinējuma regulām. Un uh, Kādam mērķim jābūt tādam, lai mēs eh, panāktu tiesisku drošību Eiropas Savienībā? Es nepieskāršos konkrētiem punktiem, jo kopumā es atbalstu ziņojumu, bet vēlos varbūt trīs svarīgākās problēmas tomēr izcelt jau tagad. Nu, Pirmkārt, lielās atšķirības dalība valstīs attiecībā uz sodu smagumu. Šīs atšķirības ir jāsamazina. Es domāju, tas ir viens būtiskākais uh, um, tātad um, aspekts tāpat arī minimālie un maksimālie sodi jātumina. Un līdzīgi kā Rāneris kundze, es arī uzskatu, ka 83. pānta otrā daļa Lisabonas līgumā var kalpot kā tas instruments, ko mēs arī nākotnē varētu izmantot tam, lai, nu, panāktu īstos rezultātus nākotnē. Tāpat arī, manuprāt, būtu jādiskutē nākotnē arī par tās, tās augās aģentūras izveidi. Tas ir strīdīgs jautājums. Es domāju, ka tie mērķi, kurus iezīmē Ranvērs kundze, nu, mērķi jau ir pareizi. Mums vienīgi jāpadomā par to, nu, par, par procesu, respektīvi, vai tiešām šī aģentūra akurāt nepieciešama šo mērķu sasniegšanai. Nu, katrā ziņā nepieciešams eh, stiprināt kontrolas mehānismus, kontrolas procesus, tas ir pilnīgi skaidrs. Uh, tas tā ir, bet katrā ziņā eh, es vēlos eh, atbalstīt to, ka varētu tikt izstrādāts brošūras, tātad eh, izglītīja materiāli attiecīgās valodās, kas palīdzētu zināt, kas un kā. Bet tāpat laikā mums jau mūsu rīcībā ir bijuši instrumenti, kas īsti nestrādā. Nu, piemēram, direktīva 2003-59 attiecībā uz vadītāju izglītību, apmācību. Nu, tur jāskatās, ka, kā mēs varam tātad šos instrumentus apvienot, lai mēs tiktu sasniegt. Bet, nu, centrālais moments ir tāds, lai mēs eh, katrā ziņā nodrošinātu tiesisku drošību un, un skaidrību un, un, un normu tuvināšanu, un es ceru, ka referenti izdosies sekmīgi paveikt savu darbu. Paldies, eh, prezidenta vietnieks Rikē kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pavisam īsi es gribētu sveikt referentu Man būtu uzdodams tikai viens jautājums, un pēc tam arī viens komentārs. Jautājums ir šāds. Vai nebūs sarežģījumu strādājot pie šīs rezolūcijas, ņemot vērā to, ka šis te perimetrs uh, ar direktīvu 2003.59 vēl nav eh, īstenots visās dalībvalstīs. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka ir zināma, mm, zināms apjukums saistībā ar nacionālajiem birojiem. Varbūt eh, tajā laikā, kamēr vēl norisinās darbs pie šīs eh, rezolūcijas, eh, tomēr ir elementi, kas nav noteikti saistībā jau ar to, kam būtu jābūt zināmam. Un tad vēl ir otrs aspekts šajā, refer, šajā ziņojumā. Ir, eh, zinām, problēma ar šo lielo ceļu satiksmes aģentūru, Un tad vēl vienmēr arī tas aspekts saistībā ar pārobežu eh, pārkāpumiem transporta jomā. Un te rodas jautājumi gan par aģentūru, gan par šo pārobežu vajāšanu. Un mēs redzam, ka šī problēma pastāvīgi parādās arī citos, uh, eh, apsvežot citus regulējumus varbūt veidzot šo darbu, mēs varētu arī padomāt, ka par to, ka vispār tas ir ļoti, šī ir ļoti plaša joma un tā ir saskars arī ar citiem ziņojumiem. Paldies. Nākamais runātājs. Paldies, priekšstādātāji. Černečka kungs, kungs es sakās. Es nu pat kā atgriezos no, no kādas citas komitejas sēdes. Koku budžet, budžet kontroles eh, komitejas eh, sēdes, tur bija ārkārtīgi daudz grozījumu, par kuriem bija jābalso, te vai 370, manuprāt, par 20 dažādām aģentūrām. Un tad es dzirdu, ka, nu, pat tiek plānots veidot vēl vienu aģentūru. Nu, vai man dieniņā saka, tiešām esmu nedaudz, eh, um, no nu, tā kā, tā kā samūsis, un, manuprāt, uh, nodokļu maksātāju balsotāju būtu vēl vairāk par mani samūsuši un vaimanātu te. Um, tiešām, ja viņi dzirdētu par, par to, ka līdztekus visām šīm daudzkārtīgajām aģentūrām tiek plānots veidot vēl vienu, nu, man šķiet, ka, man šķiet, ka mums nāktos viņ, viņiem ilgi skaidrot, ko, ko mēs te darām un, un kāpēc mēs esam vajadzīgi. Tas būtu vēl viens, tā teikt, trumpis eiroskeptiķu rokās. Un es vēlos pateikties, tomēr, referentei par sākotnēju darbu, kas ir veikts pie šī ziņojuma. Pamatu nostādnes jau tiešām ir teicamas un. Uh, Un uh, kopumā es uh, slēdzos atbalstīt uh, referentes domu gājienu un, uh, un sākotnējos priekšlikumus. Tiešām ir nepieciešams uzlabot, kā strādā šādas sistēmas. Man sevišķi iekrita acīs Galileo GPS sistēma. Un par to te ir runāts, un, un noteikti šīs sistēmas darbs nākotnē būs svarīgs. Esmu viens no, tātad jauno dalību valstu pārstāvjiem, un eh, es vēlētos ierosināt, lai eh, tiktu mainīts šīs sistēmas finansēšanas modelis, jo man dalību valsts nebūtu nav no tām turīgākajām, bet mēs eh, šajā sistēmā iemaksājam vairāk, nekā mēs no tās reāli dabonam atpakaļ. Tas, mūsuprāt, nav proporcionāli un ir diezgan dīvaini. Paldies! Komisijas vārdā Paskarēlī kungs. Paldies, priekšstādātāji! Komisija kopumā pozitīvi vērtē Reners kundzes ziņojumu. Un es varu sacīt, ka, nu, kopumā, principiāli mēs atbalstam ierosinājums. Nu, ir varbūt eh, viens tāds klupšanas akmens, proti aģentūra, par, ko, par kur tiek runāts un par ko es jau pieskāršos, tas varbūt ir tāds strīdābols. Līdz pat nesenai pagātnē, un arī pat labāk jāsaka, pastāvēja ļoti skaidri ierobežojumi attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība vispār var darīt, attiecībā uz to, lai, lai uzspiest savus noteikumus, tātad, lai realizētu to, to noteikšanu, to norāda arī kolēģis, tātad eh, parlamentārietis, ka kopiena nebija atbildīga par sankciju harmonizāciju dalībvalstu līmenī. Nu, vismaz, kas attiecas uz ceļu transportu, šādas iespējas bija minimāls. Nu, tomēr, tāpat laikā ir eh, ieguldīts diezgan daudz darba no komisijas puses, lai vismaz panāktu kopēju noteikumu interpretāciju. Mūsu darbā mums, protams, palīdz arī dalība valstu pārstāvju komiteja, un kopā ar dalību valstu pārstāvjiem mēs esam apsprieduši virkni tādu vadlīniju attiecībā uz sevišķi tādiem sapiņķerētiem un neskaidriem regulas elementiem. Un šīs vadlīnijas ir jau laistas klājā, tās ir pieejamas, jūs tās varat izlasīt internetā un citur. Uh, Un eh, šīs eh, vadlīnijas ir pieejamas visiem publiski un sniedz vadlīnijas attiecībā uz mūsu pieņemto tiesību aktu interpretāciju. Esam pieņemuši arī lēmumu attiecībā uz sankciju kategorijām. Mēs nemēģinam sankcijas harmonizēt, bet katrā ziņā kopā ar dalību valstīm vismaz mēģinam definēt kategorijas, proti, kādu pārkāpumu tikt uzskatīt par visnopietnākajiem, vissmagākajiem pārkāpumiem. Un tā ir skaitā arī kādas tad sēkas no tā izriet, ko definē regula kuras pārkāpumus savukārt varētu uzskatīt par, par, par tādiem vidēji smagumu vai mazāk nopietniem pārkāpumiem. Un, eh, nu, tiesa, jā, Lisabonas eh, līgums paver iespēju arī savā ziņā veikt eh, kriminālu normu harmonizāciju. Tika piesaukts 83. Lisabonas līguma pāns, bet, lai tas varētu notikt, komisija jānāk pirm, pirmkārt klajā ar, ar priekšlikumu, Un nu, tā tā, lai modificētu noteikums, kas jau ir pieņemti nu, nu vien pirms kādiem 3-4 gadiem, tā vietā komisija prioritāti dotu tam, lai nodrošinātu jau pastāvošo noteikumu un normu adekvātu realizāciju. To mēs vēlamies panākt, eh, nodrošināt informācijas apmaiņu, un to pieļauj gan sociālajie noteikumi, un ekstrateritorialitātes eh, princips eh, saskaņā ar šo principu A dalību valsts iestādes var uzlikt sodus par pārkāpumiem, kas ir veikti kādā citā dalību valstī, bet ko kas ir fiksēts digitālajā takogrāfā, tātad šī takogrāfa palīdzību. Tātad to var veikt atbilstoši tā sauktajai ceļu paketnē, tā tiesību aktu paketnē, ko pieņēma padomu kopā ar parlamentu, kas nosaka nacionālu reģistru izveidi. Un šajos reģistros tiek uh, uh, fiksētas uh, tāda profesionāla ceļu pārvadātāju um, transporta līdzekļu izmantošana. Tāpat pastāv mehānisms attiecībās to, kā notiek informācijas apmaiņa sevišķi attiecībās vai tiem pārkāpumiem. Tas viss, protams, jāskata plašākā ceļu transporta politikas kontekstā, jo politikas mērķis galu galā ir nodrošināt drošību un drošumu attiecībā uz uh, personu un uh, preču pārvadāšanu, kas notiek pa Eiropas Savienības ceļiem. Nu, lūk, tā kā ir tātad šī pilotprojekta attiecībā uz drošām uh, stāvvietām, secure parkings. Mēs aicinām dalību valstis, tātad, tad, kad tās uh, veido jaunas infrastruktūras elementus vai nu, mēģina efektīvāk nodrošināt pastāvšās infrastruktūras pārvaldību, tad, tad ir jāizveido arī, arī šādas papildus uh, stāvvietas, uh, tā skaitā arī šiem te uh, nu, sacīsim, tālbraucējiem, lai viņiem būtu drošas eh, un ētas eh, stāvvietas, lai viņi arī eh, varētu respektēt ne tikai savas pamatvajadzības, bet arī varētu nodrošināt atbilstību kopienas tiesību aktiem. Nu, tāpat arī citi pasākumi, tātad ceļdrošības jomā ir tiek īstenot, ko jūs noteikti ziniet. Tad runāju par šo paziņojumu. Jūs zināt komisijas nostāju. Komisija lēmusi, ka, protams, atkarībā no institucionālās diskusijas, kas tagad ir sākusies, uh, Tātad akribām diskusijas, kas norit starp eh, padomu, komisiju un parlamentu attiecībā uz šīs te uz dažādo aģentūru lomu kopējā Eiropas sistēmā. Nu, pat labāk ir noteikts tāds kā embargo uz jaunu aģentūru izveidošanu, komisija tādas neveidos, un ne tādēļ, ka mēs uzskatītu, ka esošās aģentūras ir pilnīgā juceklī, un nu, varbūt es nedaudz tā kā uh, izteikšos pret, uh, kolēģis izteicās, nē, es, es personīgi uzskatu, ka pastāvošās aģentūras, vismaz ar kurām mēs strādājam, transporta ģenerāla direktorā, ir ārkārtīgi profesionāls un, un darbojas nevainojami. Mēs esam tiešām apmierināti ar šo aģentūru darbu. Un visbeidzot, Hanna Kunze, viņa vēlējās, eh, lai parlaments tiktu iesaistīts, ja gadījumā komisija lēma par to, ka ir nepieciešams pastiprināt kontrolas, tad tas jāskaņo parlamentu. Un es domāju, ka pastāvošajā likumdošanā ir norma, kas no, paredz to, ka kontrolas pasākumi gan ceļu malās, sacīsim, vai arī kompāniju telpās, nu, tur jābūt noteiktam procentam, kad, kurš pieaug, tātad atkarībā no, no, no pārdājuma skaita un dienas skaita, un tam jābūt vismaz 4% no kopējā dienas skaita. Un kopējā absolūtā tātad izteiksmē tas ir milzīgs skaitlis, jo tas saistās ar vairākiem simtiem, tūkstošiem, pat miljoniem kontroļu, mm, kas būtu jāveic visā Eiropas Savienības ter teritorijā. Ter Nu, jo sevišķi pēc tam, kad 90% no šosejām tiks aprīkoti ar jauniem digitāliem takogrāfiem. 11. gadā mums no jauna jāizvērtē situācija un jāstāsta, vai šis maģiskais uh, eh, slieksnis ir sasniegts vai nē. Un ja tas ir sasniegts, tad, uh, nu, tad mums tālāk ir eh, viss iespējas pieņemt lēmumu pāriet no 3% uz 4%. Un nu, šis lēmums tika pakļauts uh, komitoloģijas procedūrai, un attiecīgi tas ies cauri arī parlamentam atbilstoši parastajiem mm, tātad kontrols procesam ar, ar izpējas iespējām, un es nešaubos, ka Rēnēs iespēja arī tiks informēt par to, ja šāds lēmums gadījumā tiks pieņemts. Paldies, Paskal kungs! Protams, es atgādināšu, ka mēs to vairs nedrīkstam saukt par komitoloģiju, vai es jūs gadījumā aizmirstāt. Paskal kungs, nu, arī slēgt mikrofonu, gan varētu labāk dzirdēt, ko viņš saka, diemžēl šis komentārs mums pagājušajā cemetrē, Rēnēs kundze! Jā, paldies, pavisam īsi. Pateicos par uh, bagātīgiem komentāriem, kas attiec uz mūsu kopējo mērķi. Nu, par to es nedzirdēju nekādas pretenzijas. Protams, mēs vēlamies uzlabot drošību uz ceļiem, lai būtu labāka konkurence, lai tiektu aizsargāti darba ņēmēji un lai uh, būtu funkcionējoša ceļu sistēma. Protams, tas viss mūs interesēs, bet, uh, protams, mēs nevēlamies to lai nekavēties tikt izveidot šādu drošu sistēmu, tajā var pakāpenības princips, protams. Ir valsts, kurās infrastruktūra ir te vai kārtībā, citās valstīs šī infrastruktūra vēl autiņos pavisam, un, un tur daudz jāstrādā. Nu, un te, protams, jautājums arī par drošību un, un drošumu. Bet, nu labi, es arī neesmu jaunas uh, aģentūras entuziaste, un es zinu, kad ir jau pieteikta aģentūra, es nedomāju, ka aģentūra automātiski atrisinās visas problēmas, bet uh, es dzirdēju no vairākiem komentāriem, ka ir svarīgi, lai dalība valsts uzlabotu informācijas apmaiņu savā starpā, lai būtu labāka komunikācija. Jo pat labam ir ļoti maz iespējas uh, tātad uh, salīdzināt šīs sistēmas. Ir nepieciešams to uzlabot. Dažās valstīs ir ļoti labi pētījumi un, un, un, un, un, un labas iespējas, citās tādu ir mazāk, vai to veids aģentūra, proti, kas apkopo šo informāciju un uzlabo informācijas apmaiņu, vai varbūt to var veikt kāds jau pastāvošas organizācijas paspārnē, nu tas varbūt nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir nodrošināt to, ka šī informācijas apmaiņa un komunikācija tiešām uzlabojas. Nu, pastāvušās vadlīnijas, nu, ir savā ziņā arī saistošas, nu, ir svarīgi, ka tie, kuriem šīs vadlīnijas ir sa saistošas, lai tās ir realizētu. Un, un nevajadzētu aizmirst arī to, ka ļoti daudz personu Eiropas Savienībā, kas cer pa mūsu ceļiem un, un nāk no trešajām valstīm un varbūt vispār nepazīst šo komplekso sistēmu. Un tāpēc ir nepieciešama informācija, un šeit runājam par aģentūru, bet nepieciešama kāda konkrēta, varbūt nu, rakstiska informācija, kas informē šos, šīs personas, ka tad, kad viņas ierodas Eiropas Savienības teritorijā, kāda viņa pienākuma un tā tālāk. Ja sevišķi runa par, brau, par autobraucējiem no, no austrumiem, kas uh, reizēm izbrauc cauri visai Eiropai, nu nevarēja pieprasīt, ka viņi uh, zina, kādas mūsu prasības visas automātiski. Un līdz ar to um, mums vajadzētu atrast iespēju, kā mēs tā ļoti skaidri un īsiņam izklāstam to, kas un kā. Jo Es domāju, ka um, lielākais šī dosjē iznākums būtu tieši tas, ja mēs to panāktu, tad jau mēs noteikti būtu uzlabojuši uh, nu, vismaz mūsu kompetenci esošajās iespējās drošības ceļiem. Nu, es sagaidu, kolēģiem būs arī uzlabojumi priekšlikumi noteikti. Nepacietību gaidu, kad, kad tie nāks manā priekšā un esmu gatavs turpināt darbu pie šī dosjē. Paldies! Paldies, Rāneris kundzei! Nu, informēšu vien uh, kolēģis par to, ka termiņš grozījuma uh, iesniegšanai 6. aprīlis, balsojums komitejā notiks 27. un 28. aprīlī, un paredzam, ka maija plenāra sēdē šīs dokuments nonāks arī tātad parlamentu priekšā. Tātad 6. aprīlis galēs termiņš uh, grozījuma iesniegšanai. Nu ko, līdz ar to esam tikuši galā rīta sesiju. Lielas paldies jums visiem par sapratni. Atsāksim sēdi trijos, precīzi trijos. Un tad mūsu klātbūtnē būs arī Spānijas prezidenta uzpārstāvs. Paldies!